seat because we're getting off. Okay. Welcome back to resume our work. Sveicam jūs um, mūsu sēdes atsākšanā, kad mēs ķeramies pie mūsu darba kārtības kopīgajām debatēm 10., 11., 12. punktā, kur visi attiecas uz Eiropas kiberdrošības paketim. Ņemot vērā Enisa jeb Eiropas informācijas drošības aģentūras sagatavotos dokumentus, kas ir desmitajā punktā, Eiropola kibernoziedzības centra un 12. kiberdrošības paketes. Eh, par to runājot, mēs sveicam Stīvu Perseru, kurš ir Enisa tehniskās nodaļas direktors. Pēc tam sekos Trulsa Ertinga prezentācija, viņš pārstāv Eiropolu, un pēc tam noslēgumā Paula Timersa komisijas eh, CNECT ģenerāldirektorāta pārstāvja prezentāra. 7. Februārī komisija pieņēma ilgi gaidīto kiberdrošības paketi. Šis ir nozīmīgs dokuments, kurš ir saistāms ar mūsu komitejas darbu, tas attiec uz iekšējo drošību, pamat tiesībām, citiem mums būtiskiem jautājumiem, un mums notiks diskusijas un kopīgās debats pēc uh, prezentācijām, ko mums piedāvās Enisa un Eiropola. Are... Un diskusijas. Es redzu, ka mūsu īpašie viesi jau ir klāt. Sveicam viņus. Pērsarkungs, Ortinkungs. Un Timerskungs. Tāpēc es arī šādā kārtībā kā viņi ir iekļaut darba kārtībā, dot viņiem vārdus. Ņemot vērā to, ka mums ir atvēlēta pusotra stunda šim jautājumam. Es jums piedāvāju katram izteikties desmit minūšu garumā, un pēc tam mēs varētu apspriesties. Vispirms vārds Enisa pārstāvim Pūrsera kungam. Good afternoon, everybody. Uh, thank you very much for... Labdien un paldies par uzaicinājumu runāt šeit šodien. Es runāšu par Enisa pētījumu, bet pirms tam dažas ievadpiezīmes. Uh, Enisa, kā jūs zināt, uh, darbojas uh, uz eh, sadarbības principa vai nu sav, dalību valstu vai Eiropas Savienības līmenī vai ar privāto sektoru un eh, mūsu darbs ir eh, dialogs ar visām šīm pusēm un eh, lielākā eh, daļa no rezultāta ir labākā prakse dalība valstīs, kas jau pastāv. Un um, mēs sadarbojamies ar komisiju, kur jūs esat redzējuši, ka valsts un part, privātās partneres sabiedrības arī darbojas. Eh, nu, ne mēs vien esam iesaistīti šajā darbā, bet visi. Viens no mūsu lielākajiem izaicinājumiem ir eh, pārobežu vide, eh, lai tajā darbotos drošība un arī eh, lai informācija apmainītos starp dažādām kopienām, lai darbs neatkārtotos un lai mēs mācītos no citu pieredzes un arī kļūdām. Tātad eh, šeit ir komisijas pārstāvis un arī kiberdrošības centra pārstāvis. Mēs ar viņiem eh, regulāri apspriežamies. Eh, tātad NSA sagatavotā kiberdrošības stratēģija palīdz risināt problēmu, ko esam šodien paskaidrošu un mēs uzskatām, ka tas ir liels solis uz priekšu. Es ceru, ka jūs nesat eh, vīlušies. Es pats apmēram 18 gadus strādāju un eh, strādājot pie detaļām, jūs eh, uzreiz kļūstat par speciālistu, jo ir ļoti daudz dažādu tehnisku jautājumu. There we go. There we go. Thank you. So I'm going to give a very brief introduction. Ļoti īs uh, ievads par to, kas ir Enisa. Pēc tam es pastāstīšu par uh, ziņojumu, par uh, iespējamiem draudiem. Es minēšu vairākus galvenos rezultātus un arī vairākus secinājumus. Mūsu iestāde ir diezgan jauna, mēs esam veidoti 2004. gadā, eh, nu, un varbūt saukties par ekspertu centru, tas ir tā ļoti drosmīgi, bet mēs izmantojam arī citu cilvēku zināšanas, eh, kas nestrādā tieši mūsu iestādē. Mēs ne tikai atbalstām dalību valstis un komisiju, bet arī veicinām informācijas apmaiņu starp privāto un valsts sektoru. Un um, daudz kas no šīs dienas rezultātiem uh, būs ņemts no privātā sektora. kāda izskat, kādi izskatās draudi no mūsu viedokļa, to es jums pastāstīšu, bet e, šeit ir jāatceras, ka draudi ir ļoti sarežģīti. Piemēram, e, vispirms ir jānosaka, kas ir jūsu pretinieks un kāpēc viņš ir jūsu pretinieks, vai viņam ir finanses motīvi vai politiskas intereses, un nav viegli viņus e, noteikt. Pat ja jums ir dati, tad ir grūti tos izskaidrot. Es nodarbojos ar datu interpretāciju 20 gadus, un mēs zinām, ka skaidrības ir ļoti maz. Spēles noteikumi mainās ne tikai tāpēc, ka tehnoloģija pastāv, bet tehnoloģija mainās, bet mainās arī mērķi. Tātad mēs runājām par nevis pēkšņi nevis par finansēm, bet par iespējamajiem dzīvības zaudējumiem. Tas ir, tāds, tas ir tādas neparedzamas izmaiņas. Un es domāju, ka neatkarīgi no tā, cik labi mēs pētīsim situāciju, vienmēr būs šādi negaidīti momenti, bet nu, mēs varam prognozēt pēc iespējas labāk. Kibertelpā mēs varam prognozēt notikumus diezgan labi, un ja mēs to varam, tad mēs varam novērst lielus uzbrukumus. Bet eh, pasaules mērogā mūsu spējas paredzēt situāciju ir diezgan sliktas, un tādas arī paliks. Eh, uzbrucēji ir iemācījušies, kā izmantot eh, uzņēmumu vājās vietas, tātad daudz naudas tiek iztērēts eh, peļņā, eh, mazāk drošībai, un eh, paši uzbrucēji kļūst arī arvien prasmīgāki. Tātad uzņēmumiem ir arvien grūtāk izveidot drošības sistēmu. Mums ir jābūt konkurētspējīgiem pasaules tirgos. Mm Tāpēc ir jāatrod pareizais līdzsvars starp uh, drošību un uh, veiksmīgu uzņēmumu. Tā tad ir jāpieno cilvēki, procesi un tehnoloģija. Pats ziņojums apskata draudus. Ir svarīgi atcerēties, ka mēs paši e, neizdarām šo riska analīzi, bet mēs izdarām kopsavilkumu no citu cilvēku analīzēm. Un, e, jo no mums pašiem ir tikai 30 cilvēku, tā tad mēs paši nevarētu sagatavot šo pētījumu. Mūsu pietiek, lai mēs interpretētu citus pētījumus. Arī tas ir e, ļoti svarīgi. Mēs esam analizējuši apmēram simts pētījumus. E, protams, šis e, ziņojums ir domāts lēmumu pieņēmējiem, drošības speciālistiem, riska vadītājiem, un arī šis ziņojums var būt saprotams lielākajai daļai, kas vienkārši interesēs par situāciju. Uh, Nu, kā teica kāds seno ķīniešu stratēģis, ja jūs pazīstiet paši sevi un pazīstiet ienaidnieku, tad jūs vienmēr uzvarēsiet. Nu, šie principi joprojām ir spēkā un pēc tiem var pieņemt pareizus lēmumus. Metode bija savākt eh, pieejamo informāciju un apkopot to vienā ziņojumā. Mēs apskatījām apmēram 120 ziņojumus lielāko daļu no pagājušā gada. Ir eh, vērtēti, eh, vērtēta pašreizējā situācija, pašreizējie draudi un eh, jaunie draudi tie, kas tagad sāk veidoties un kas būs jāņem vērā nākotnē. Doesn't seem to work. Sorry. I'll go down and click leave. There we go. That's just a diagrammatic um, representation. Nu, šeit ir parādīts tas pats, par ko es jau runāju. Tad kā mēs strādājam, un um, nākotnē mēs meklēsim vēl vairāk kontaktu ar visām interešu grupām, lai šis process būtu vēl ražīgāks. Mēs paši neanalizēsim riskus, mēs varam pētīt kādas problēmas, ko citi ir palaiduši garām, bet mēs meklēsim uh, informāciju, kas jau ir uh, pieejama. Tā tad, eh, kādi ir rezultāti? Eh, saturs pašais ir noteikti bīstamākie kiberdraudi, eh, tātad tie tiek vērtēti pēc biežuma, nu, vērtēt draudus pēc nopietnības ir vēl grūtāk tiek salīdzināta pašreizējā informācija ar pagājušo gadu, tikai tā mēs varam salīdzināt, un beidzot arī eh, tiek eh, noteikti draudi, kas rodas no informācijas tehnoloģijas attīstības. Es ceru, ka jums šie jautājumi ir zināmi mēs apskatījām tātad mobilo datoru attīstību, sociālās tehnoloģijas, svarīgākās e, infrastruktūras e, un tā saucamos mākoņu tīmekļus, kas šodien ir paši svarīgākie. Visbiežāk sastopamie draudi ir e, šādi. Es jums pastāstīšu īsumā bez tehniskajām detaļām. Tātad, ko jūs darāt, e, Ja jūs nesekojat, uh, kādas mājaslapas jūs apmeklējat, tad jūs varat ielādēt netīšām uh, sliktas programmas no šīs lapas, kuras tad pārņem kontroli pār jūsu datoru. Nu, tārpi un trojas zirgi, uh, tie ir tādi vīrusi, tādas sliktas programmas, Eh, kas ir eh, pie jau zināmi, bet eh, ir arī labi zināma aizsardzība pret tiem. Tad vēl ir mm, kodi, mm, kaitīgie kodi, piemēram, datorprogrammēšanas valodā var iestrādāt instrukcijas, kurām nevajadzētu būt programmā, uh, un tad eh, nu, tiek nozagta informācija vai citādi ļaunprātīgi izmantoti uh, informācija. Tad vēl negribēta piedāvājumi inficētie datori, ko uh, noziedznieks pārņem savā kontrolē, un tad vai nu viņi sūta negribētas reklāmas vai dara kaut ko citu. Uh, Nu, tad eh, pakalpojumu atteikums, nu vienkārši pakalpojums sniedzējiem iesniedz tik daudz pieprasījumu, ka viņš vienkārši eh, nevar atbildēt uz tiem visiem. Nu, tā tā saucamā datu zvejošana, tā tad, nu, pārliecināt cilvēkus eh, pārkāpējs pārliecina cilvēkus, lai tie viņam nodod savu privāto informāciju, ko viņš tad izmanto. Tālāk konfidenciālās informācijas eh, iegūšana, nu tālāk ir eh, viltus eh, programmas, tātad viltus draugi, nu tādas viltus drošības programmas, kas rada viltus brīdinājumus, nu un negribētās reklāmas pa e-pastu. Šī tabula ir ļoti maza un man ir tikai desmit minūtes Tā tad eh, es ieteiktu jums izlasīt šo ziņojumu pašu. Eh, jūs eh, varat daudz ko no tā uzzināt, un šajā tabulā ir redzams, kā visi šie draudi laika gaitā mainās, vai situācija kļūst labāka vai sliktāka, un tā tad kā izskatās katra tehnoloģijas nozare. Varbūt nākošā gadā situācija būs citāda, bet ir liederīgi zināt, kas notiek tagad. Mēs arī analizējam draudus, no kurienes tie nāk. Nu, šeit var redzēt, kādi draudi nāk no kurienes. Nu, jūs varat salīdzināt, vai jums arī ir tāds priekšstats, uh, Tā tad nu, šeit var redzēt, kuri ir tie pretinieki un ko viņi grib no jums panākt. Un tālāk, kādi draudi ir katrā nozarē, mēs analizējam sīkāk draudus. Viss ziņojums ir uz simts lapām, bet jūs varat eh, izlasīt tikai vienu daļu. Ehm, nu, šeit mēs dodam savu vērtējumu par to, kas notiek katrā nozarē, eh, ņemot vērā citu eh, cilvēku darbu. Secinājumi tā tad nu, uzbrucēji lieto metodes vienka, jo vienkāršāk un lētāk, jo labāk. Nu, dažreiz daži no viņiem lieto ļoti mūsdienīgas programmas, bet lielākā daļa lieto vecas paņēmienas. Uh, sistēma vājās vietas ilgi paliek neatklātas. Arī uzņēmumā var būt tā, ka sistēma ir neaizsargāta vairākus mēnešus, un um, ir jāņem arī vērā, kā jūs uzlabojat sistēmu un kāds būs rezultāts Mēs zinām e, maz ko par uzbrucējiem un viņu taktiku, nu no šī ziņojuma var uzzināt kaut ko drusku vairāk. Un laikā mēs sadarbotos, ir skaidrs, ka ar pašreizējo sadarbību nepietiek. Kādi ir ieteikumi vākt un e, veidot e, labāku datu bāzi par to, kādā veidā notiek uzbrukumi? Un uh, šie, šī informācija būs ļoti vērtīga, jo mēs redzēsim labāk, kas notiek. Uh, tad uh, labāk savākt un uzkrāt vairāk pierādījumu par to, kas notiek. Nu, uzņēmumiem nepatīk dalīties ar informāciju, ka kāds ir uzlauzis viņu mājas lapu, bet nu, mums šī informācija ir vajadzīga kaut vai tāpēc, lai atšķirtu bīstamākus uzbrukums no netik bīstamiem. Savākt un uzturēt kvalitatīvāku informāciju par draudu avotiem, nu, varbūt izlūkošanā vai militārajā sektorā šī analīze ir, bet nu pat citur tās pietrūkst vēl. Svarīgi daloties ar informāciju ir lietot visiem zināmus terminus, uh, Nu, nevajag būt uh, pilnīgi stingriem šeit, bet ir jālieto tādi termini, ko saprot uh, arī citas puses, lai var salīdzināt pārrobežu vidē un dažādās kopienās šo informāciju. Ir uh, jābūt arī lietotāju perspektīvai, kas tiek aizmirsta, jo ir jādomā par lietotāju, piemēram, uzņēmumu vai uh, bruņotiem spēkiem. Uh, veidot eh, tātad piemērus, eh, ko var darīt, ko nevar darīt, eh, tālāk vākt informāciju un arī analizēt, kādā veidā situācija attīstās un plānot, ko tālāk darīt. Ir visi šie dažādie dati jāsavieno, lai būtu veiksmīga pieeja. Un ir eh, tālāk eh, jābūt eh, kontrolē tādai, kas vairāk aizsargā datus. Un pirms dažiem gadiem bija tādas tā saucamie ugunsmūri, kas vispār bloķē pieeju jūsu sistēmai, bet nu, šie mūri nevar būt pilnīgi bez caurumiem, jo ir cilvēki, kam ir ka pieeja šai jūsu aizsargātajai sistēmai, un jums ir jādomā, uh, kā vēl šo sistēmu aizsargāt tās iekšpusē. Es ceru, ka tas bija jums interesanti. Paldies, Persera kungs, par šo uzstāšanos. Es redzu, ka ir vairāki runātāji pieteikušies. Tātad mēs sekosim darba kārtībai tagad Tātad vispirms noklausīsimies Ētinga eh, kungu eh, par eh, Eiropas kibernoziegumu centru Eiropol organizācijā. Paldies priekšsēdētāji. Sēdēšu zālē, lai varu izmantot datoru prezentāciju. Paldies, ka uzaicināt mani jums piedalīties. Šodien Un manā prezentācija varbūt nebūs, tīs, varbūt nebūs tik detalizēta, mēģināšu ieskicēt kopainu. Attīstība kibernoziedzības jomā ir um, tāda, ka attīstās Eiropas Savienībā arī dažādi reģioni un sasaistīti būs 72% no Eiropas, 10% Āfrikas aptuveni. Un nākotnē būs redzams, ka kiber telpā būs integrēti visi mūsu dati, un kas patiesībā nestrādās vienmēr mums par labu. Un varēsim darboties tieši saistē bez datoriem, un lielākā mērā tiks izmantot integrētie sensori, aplikācijas, kas attiecīgi nozīmē arī paaugstinātu risku. Internets kļūst par sekundāru instrumentu. Šobrīd tas ir būtisks, nākotnē tas atvieglos tīri um, komunikāciju un, in, un sadarbības starp cilvēkiem, un tas būs tāds kā priekšnosacījums. Mēs vienmēr būsim tiešsaistē, un tas ir jāpatur prātā strādājot arī pie tiesību aktu projektiem. Tā nebūs izvēle nākotnē, tas būs priekšnosacījums. Internets būs iestrādāts pilnīgi visās um, ierīcēs, ka, ko izmantojam ikdienā, telefonos, medicīnā. Un nākotnē ja būs vērojama izaugsme, atvērtība, attīstība, zināšanas, drošība un arī atvieglotas izglītības iegūšanas iespējas. Tad tie tie plusi. Tomēr nākotnē mainīsies arī uh, tas, kā notiek kari pasaulē. Kādreiz uh, tie pārsvarā notika uz sauszemes, tad jūrā. Un nākotnē, diemžēl, tie notiks kibertelpā. Un jau tagad redzam, ka pasaule tam gatavojas. Kiberspiegu darbība. Spiegu darbība kibertelpā, tas mainīs uh, informācijas telpu un noteikti to redzēsim visās dzīves jomās. Mainīsies arī attieksme, jo būs svarīgi zināt, kas tad īsti vada visu šo procesu. Šobrīd Mūsdienās vairs nav nepieciešams fizisks spēks un liela armija, lai pagū, iegūtu rezultātus. Nē, ir nepieciešams dators un internetu. Piesaisti internetam. Šie ir jautājumi, kas nav um, mūsu mandāta ietveros, tomēr mums ir noteikti jāgatavojas um, uzbrukumiem, pirms tas vēl ir reāli noticis. Tas nozīmē, ka ir jāapmainās ar um, informāciju starp armiju policijas spēkiem un jāapmainās ar izlūkošanas datiem. Ir divu veidu kibernoziegumi. Pirmkārt, reālie noziegumi, kas notiek kibertelpā, un no otras puses uh, tādi noziegumi, ka, kam internets ir kā šis sekundārais līdzeklis, kā piemēram seksuāla izmantošana internetā, un tālāk šie materiāli tiek pārdoti arī internetā. So, what do we see? Kādas ir redzamās tendences PVN, krāpšana PVN jomā? Katru gadu uh, Eiropas Savienībā tiek zaudēti miljardi, 60% no šī apjoma ir pieskaitām organizētajai noziedzībai. Un dzirdējām jau arī kolēģa prezentāciju. Dators ir tas, kas mūs apdraud, kas iegūst mūsu informāciju un tad prasa izpirkšanas maksu. Te mēs runājam par simtiem miljonu eiro vērtu uh, biznesu savā ziņā. Mums ir ļoti veiksmīga arī sadarbība novērojama, tomēr arī šo organizēto noziedzības grupējumu ir daudz. Ir ļoti daudz dažādu vīrusu, kas ietekmē mūsu dzīvi, iezogoties tāruņos un datoros. Uh, profesors Bīgls arī vēlāk runās par šo jautājumu, par uh, mākoņu skaitļošanu, tomēr šeit mums jādomā īpaši par diviem aspektiem. Pirmkārt, domāju, ka mums visiem informācija tiek saglabāta šajā mākonī, tās augtajā, un tas nozīmē, ka iegūstot uh, serveri vai datoru, vairs nevarēs nozagt datus. Visi šie dati tiks uh, glabāti citviet, un uh, šos datus būs visai grūti iegūt. Ir jānodrošina arī šo mākoņu drošība, un nākotnē tas pilnībā izmainīs esošo situāciju. Tas mainīs arī noziedzības veidu, jo noziedzīgas nodarījums varēs veikt no ārienes, arī Āfrikā, kur uh, pieaug kibernoziedzība, nākotnē šī tendence uh, tikai palielināsies. Tālāk, kāda ir atšķirība starp tradicionālo organizēto noziedzību un kibernoziedzību no otras puses? Šis ir svarīgs jautājums. Pirmkārt, nav tiešas saiknes starp nodarītāju un nodarījumu tiešsaistes noziedzības sistēmā. Ja, ja kādu vēlos nogalināt, man reāli ir jābūt uz vietas, bet kibernoziedzībā to visu var uh, paveikt attālināti. Uh, vienā valstī atrodoties, var paveikt noziegums desmit citās valstīs, izmantojot vienkārši bezmaksas interneta, interneta atrodams pakalpojums. Ir nepieciešami arī krietni mazāki resursi šāda veida noziedzībai un arī kriminālā noziedzības ķēde ir krietni īsāka. Piemēram, kartels, kas tirgo kokaīnu. Sākumā kokaīns tiek um, saražots Kolumbijā, pēc tam tiek ievesti prekursori, laboratorijās tiek strādāts pie vielu izstrādes, tad tas tiek pārvests uz Brazīliju, Rietumāfriku, un visa šī garā ķēde, visā šajā ķēdē policija ir daudz iespēju pārķert un atklāt šo noziegumu, bet kibernoziedzībā no viena pagraba vienā valstī var paveikt visu šo ķēdi. Uh, Un vienīgais um, tāds pārtveramais elements ir uh, naudas saņemšana rezultātā. Bet, nu, visām problēmām ir jāmeklē risinājumi. Mēs nedrīkstam samierināties ar to, ka noziedzība varētu pārņemt pasauli. Nē, mums ir jāmeklē risinājumi problēmām. Manuprāt, ir četri konkrēti veidi, kā varam rīkoties, lai aizsargātu mūs pašus kibertelpā. Informētība ir pirmais jautājums. Uh, Mani bērni ilgi un gari mācās, kā braukt ar riteni, bet nav apmācību, kā darboties internetā. Neviens viņiem nestāst un nesniedz informāciju par sociālajiem mēdījiem. Viņi to dara paši un mācās no pieredzes. Um, viņiem ir jāzina, ka viss, kas tiek ielikts internetā, tur vienmēr arī atradīsies, tas nekur nepazudīs, un tas visiem ir jāstāsta. Mums ir jāmāca arī tirgoties internetā un kopumā kā uzvesties internetā. Otrakārt, ir jādomā par aizsardzību un ir jānodrošina arī infrastruktūra. Tieši tāpat kā fiziskajā pasaulē, atslēgu skaits uz durvīm nenosaka drošības līmeni. Mēs, protams, nevēlamies ieslēgt savus pusauģus. Mums jānodrošina tāda sabiedrība, kur ir nepievilcīga ideja būt kibernoziedzniekam. Šobrīd tas, diemžēl, vēl nav noticis, un tādēļ mums ir jāvēršas pret kibernoziedzību. Un vēl mums ir jānodrošina interneta pārvaldības sistēma, kam pieder internets, kas pieņem lēmumus uh, par izsekojamību internetā, kurš pieņem uh, lēmumu par to, kur glabāt informāciju. Ir ja nepieciešama uzraudzības sistēma, citādi mēs nekad šeit ēdē neizsekosim. Tālāk Eiropas kibernoziedzības centrs pēc sešām nedēļām tiks atklāts Eiropola kontekstā, un man būs tas gods to vadīt. Mēs strādājam ar kibernoziedzību, kas nodara smagu kaitējumu cietušajiem, un kibernoziegumi, tajā skaitā arī kiberuzbrukumi kritiskai Eiropas Savienības infrastruktūrai un tās objektiem. EC3 galvenās funkcijas. Mēs strādāsim pie informācijas apmaiņas kibernoziedzības kontekstā, un pirmo reizi mums būs kopaina par šo noziedzības jomu. Tā būs pirmā reize, kad dalībvalstīm būs šāda kopaina. Tomēr mēs nedrīkstam ignorēt uh, tādus gadījumus, kad uh, vienu lietu uh, izmeklē vairākas valstis reizē. Lai no tā izvairītos, mums nepieciešams informācijas centrāls. Mums jāveicina kapacitāte, jāveicina apmācības, operatīvais atbalsts, izmeklēšanas atbalsts. Cerams, ka izgo, izdosies gūt atbalstu arī apvārsnes 2020 programmā. Tiesības sargājušās iestādes nevar strādāt viens. Mums ir jāvēršas pie privātās nozares, pie NVO un digi digitālās infrastruktūras īpašniekiem. Tādēļ šāda um, saziņa ir būtiska. Un mums noteikti jāizstrādā arī stratēģija, lai gūtu kopainu par mēdījiem un kopā ar Enisu mēģinātu paredzēt, nu kā tad īsti jāuzmanās nākotnē. Šīs ir tās jomas, kurās mēs aktīvi strādāsim. Un tagad savas prezentācijas uh, nobeigumā vēlētos jums sniegt informāciju par mūsu darbību. Pašā sākumā uh, mūsu centra izveidē ir nepieciešama tāda iekļaujoša pieeja mūsu darbā. Mēs nestrādāsim tā kā Eiropols, un tādēļ šajā programmu valdē būs pārstāvi no komisijas, no, parlāme, eh, no Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta, no ENISA, no SEPOLA, no Eirojust, kā arī Eiropas kibernoziedzības īpašās vienības, uh, um, vienība, vienības un departamenti, kas strādā ar um, bērnu seksuālo izmantošanu, un mēs esam izveidojuši mūsu iestādes tādā veidā, ka tās papildina vienu otru. Noziedzības līmenis ir augsts, darba visiem pietiks, mums nevajadzētu konkurēt, bet izmantot savus ierobežotos resursus, lai labākajā veidā aizsargātos no kibernoziedzniekiem, kas ļoti ātri pielāgojas jauniem draudiem pasaulē. Turklāt mums ir arī lieliski iespēja panākt rezultātus. Tomēr jāsaka, esam sākuši darbu nedaudz novēloti un darba patiešām pietiks. Varu jums garantēt, ka kibernozīdzības centrs darīs visu, kas mūsu spēkos, sadarbojoties ar NISA, ar NVO, ar iestādēm dalībvalstīs, lai novērstu kibernoziedzību, bet uzdevums noteikti nav viegls. Paldies! We thank you, Mr. Erting. Paldies! Uh um, ehm, Urtinkungs, par jūsu prezentācijas. Labā vēsts ir tā, ka mēs varam cīnīties um, pret visām šīm nelaimēm ar aģentūru darbu, un arī tā ir doma, kas liepjas aiz šīm prezentācijām, un prezentācijas mēs noslēgsim ar Eh, Pola Tīmēs uzstāšanos, kurš ir no Eiropas komisijas un mums stāstīs par nesen pieņemto kiberdrošības paketi. Paldies! Es koncentrēšos uz to, ko mēs piedāvājam, kādas problēmas mēs piedāvājam risināt Eiropas kiberdrošības stratēģijā, un konkrēta specifiska daļa ir. E, Direktīva informācijas drošībai Kā jau tas tika norādīts, digitālā joma ir kļuvusi ļoti nozīmīga mums visiem. Un kiberdrošības stratēģijā mēs vēlamies nodrošināt to, ka mēs paturam digitālās pasaules ekonomiskos un sociālos labumus, paturot atvērtu internetu, lai mēs varam uz, eh, turpināt izmantot to lietot, un tāpēc mums ir vajadzīga eh, šī sadarbība kiberdrošības jomā. Kā jau tika satīts, Eh, aizvien pieaug kiber noziegumu skaits. Eh, es neieslīgšu šeit detaļās, bet eh, šeit ir runa ne tikai par no, noziegumiem, bet arī par negadījumiem, kur problēma drīzāk ir saistāma ar cilvēcisku kļūdu nevērību vai nezināšanu, kā sevi aizsargāt saskaņā ar uh, vienu no pētījumiem, deviņas eh, problēmas no desmit var tikt novērstas ar vienkāršiem pasākumiem. Šis ir eh, pārobežu, pat globāls jautājums, un mēs koncentrējamies tomēr uz to, ko mēs varam kopā visi paveikt Eiropā. Un mēs ko eh, konstatējam, ka ir nepietiekami sagatavošanas līmenis un nepietiekams zināšanu līmenis Eiropas Savienībā. Un ar šo direktīvu cita starpā mēs likām uzsvaru uz eh, konsultācijām ar sabiedrību, un mēs konstatējam, ka aptuveni 60% respondentu ir saskārušies ar kādiem incidentiem, kas tos skāruši, bet tikai 20% eh, uzņēmumu ir riska pārvaldības plāns sagatavots. Un Eh, mazliet labāka ir situācija IT kompānijās, kur tāda ir 30%, bet eh, mēs redzam, ka reāla plāna, kā cīnīties pret šādiem incidentiem, nav. Tomēr tas, ko mēs piedāvājam šobrīd, nav pagrābts no gaisa, tas ir balstīts uz eh, iniciatīvām šajā jomā. Eiropas digitālā dienas kārtība ir identificējusi uh, dažādus eh, informācijas aizsardzības eh, jautājumus, eh, dalībvalstu forums, PPP un citi jautājumi, kā arī vairāki ziņojumi parlamentā ir pieņemti šajā sakarā pēdējo, pēdējā gada laikā. Un nesenās prezidentūras arī padomē ir strādājušas pie šiem jautājumiem ir skaidrs, ka bija nepieciešams nākt klajā ar visaptvarošu redzējumu un risinājumu šai problēmai. Simbolisks ir tās fakts, ka kiberdrošības stratēģija ir izveidot ciešā sadarbībā ar vicepriekšsēdētāju Aštoni, komisāri Malmstrēmu, kiberdrošības pusē. Un komisāri Neliju Krūsu, kura ir atbildīga par digitālo darba kārtību. Un ir strādāts pie tā, lai dienestu līmenī tiktu piedāvāta labi izveidota stratēģija, kas ņemtu vērā visus šos elementus. Un mēs tagad varam pāriet pie nākošā attēla šī stratēģija. Eh, pamatā sastāv no virs dogmas, no cepures, no principiem, no vērtībām, kas vada Eiropas Savienības aktivitātes gan kiberpasaulē, gan reālajā pasaulē, pamatiesība ievērošana, datu aizsardzība un tā tālāk. Otrakārt, ir ņemtas eh, vērā vairākas eh, perspektīvas, drošība, eh, izturības iespēja, es par to runāšu no citām perspektīvām, ka šeit ir domātas informācijas tehnoloģija iekārtas spējas turēties pretī dažādām problēmām, cīņa pret kibernoziedzību un kiberaizsardzības pasākumu un kibertelpas eh, politikas veidošanas. Tāpat arī ir sadalītas lomas un atbildības. Un kā jau es sacīju, šajā jomā ir dažādas eh, puses iesaistītas, privātas valsts eh, aģentūras un struktūras, un tiek aprakstītas šo spēlētāju lomas un arī viņu sadarbības pakāpes iespējas. Šobrīd mēs redzam, kā mums ir jāveido visaptvaroša stratēģija, kur apvieno dažādus elementus, bet jūs nevarat e, sagaidīt, ka šajā jomā, kas tik strauji attīstās, ka stratēģija sniedz atbild visiem jautājumiem. Tādējādi tā būs e, stratēģija, kas attīstās, ņemot vērā esošo situāciju, cilvēku pieredzi un iesaistīto pušu sadarbību. Pārējiem pie nākošā attēla. Lai uzsvērtu informācijas sistēmu, pretestības eh, spējas, mēs risinām eh, jautājumu par integrētu iekšējo tirgu IT risinājumiem. Uh, um, izpētes attīstības iespējas, tāpat arī sadarbības ar valsts un publiskiem partneriem, jo privātajā sektorā ir ļoti liela infrastruktūras daļa. Tāpat arī cīņa pret botnetiem, jeb. Uh, attacks, the security of industrial control systems, which is the systems that are supplying, for example. Tāpat cīņa pret inficētiem datortīkliem, E, viedie tīkli, kas ir nākošā elektrotīklu paudze, un tas būtu pretestības pusē un apziņas uh, celšana. Pāriem pie nākošā attēla. Runājot par Eiropas, par cīņu pret eh, kibernoziedzību, Eiropas eh, kibernoziedzības nozieguma apkarošanas centra izveidošana un programma padoma ar Enisa Eirojustu, lai varētu eh, nodrošināt kiberdrošības direktīvu ieviešanu. Tā būtu. Eh, tā izskaitā to, kas ir šobrīd mūsu priekšā. Tālāk kiberaizsardzības joma ir būtiski attīst, eh, attīstīt um, kapacitātes un veidot sinerģiju starp eh, civilajiem un militārajiem spēlētājiem, kā arī sadarbību starp dalību valstīm, ieskaitot ADD un attīstības aģentūru. Un būtiski veidot un stiprināt ir starptautisko sadarbību. Un mēs redzam, ka tikai nedēļu pēc tam, kad mēs nācām klajā ar kiberdrošības stratēģiju, Obama izdeva rīkojumu attiecībā uz kiberdrošību šoreiz savienotajās valstīs, un acīm redzami pastāv, um, eh, pastāv uh, liela interesētība risināt šos jautājumus kopīgi. Attīstīt eh, globālus uzvedības standartus kibertelpā un veidot kapacitāti trešajām valstīm. Un pēdējā manas uzstāšanās daļa, kas būs relatīvi īsa. Direktīvas priekšlikums tīklu un informācijas drošībai. Mums ir jāņem vērā 114 pantā e, trīs prasības - sagatavotība valsts līmenī, sadarbība Eiropas Savienības līmenī, kas ir balstota uz salīdzināmām kapacitātēm valstu līmenī, jo incidenti var būt ar pārobežu raksturu, un NIS jeb informācijas drošības tīkla kultūra. E, tā būtu risku pārvaldības kultūras izveida. Pārējiem pie nākošā tēla. Kopīgās prasības valsts līmenī lai veidotu tīkla informācijas stratēģija, ietver to, ka šāda stratēģija tiek izveidota valsts līmenī, kā arī sadarbības plāns sadarbībai valsts publiskajā nu, sektorā un starp lēmēju iesa, iestādēm. Tāpat ir būtiski izveidot eh, valsts lēmējiestādi un attīsta adekvātu kapacitāti, lai risinātu incidentus, eh, kuru mēs saucam eh, datoru ārkārtas rieģēšanas grupa. Kind of national... Kas ir ļoti nozīmīga, lai veidotu nacionālās eh, aizsardzības eh, kapacitātes sistēmas. Balstoties uz šo kapacitāti nacionālajā līmenī, kam ir jābūt adekvātā līmenī attīstītai, kompetentās lēmējiestādes sadarbosies Eiropas līmenī, lai varētu risināt agrīnās apziņošanas pa, eh, pasākumus un Rieģēt, rieģētu uz dažādām risku iespējām. Šeit ir būtiski informēt vienam otru un informēt aizskaitā par incidentiem, kas var pāriet no vienas dalībvalsts uz citu. Un, ja kādu incidentu darbība tiek pārtraukta vienā valstī, tie var pārmesties uz citu valstī, tādējādi apgrotinot aizskaitā iekšējā tirgus darbību. Tāpat arī ir būtiski informēt. Kiberdrošības centru un veidot eh, kapacitātes veidošanas eh, veidošanas um, Uh, on risk and incidents, I already uh, mentioned, and the coordinated atskaitas um, ir jāņem vērā, ka ir būtiski izveidot Eiropas Savienības NIS sadarbības plānus gadījumiem, kā rīkoties problēmu gadījumos kopīgi. Par privāto sektoru runājot dažādi sektori var saskarties ar dažādām problēmām, un kompetentās lēmējas tādas var koordinēt savas darbības, kuras nozars tad visvairāk skartās. Mēs esam e, pētījuši šo jautājumu un secinājuši, ka tās nozares, kas ir ļoti būtiskas, ir enerģija, finanšu nozara, kredītiestādes biržas, transports, gaisa jūras dzelzceļa, veselības aprūpe, interneta pakalpojums sniedzēji un valstu administrācijas. Mēs šeit balstāmies uz uh, pieredzi, kas gūta telekomunikāciju nozarē, no kur telekomunikāciju pakalpojums tiedzējiem jau ir līdzīgi pienākumi. Un šeit mēs iesaistām citus vēl spēlētājus. Šie ir, mūsuprāt, tie kritiskie sektori, tās nozares, kas ir būt īpaši jāpakļauj risku pārvaldībai. Riska pārvaldība ir atkarīga no drošības līmeņiem un atšķirīga no drošības līmeņiem. Tas nozīmē risku izvērtēt, tas noz nenozīmē tikai standārtu izveidošanu un proporcionālu pasākumu izveidošanu atkarībā no riska pakāpes. Incidenta ziņošana attiecās uz incidentiem, kas varētu ietekmēt pamat pakalpojumus ar garantijām biznesa konfidencialitātes noteikumiem un arī ņemot vērā ievainojamības iespējas. Šeit es pārtraukšu direktīvas izklāstu, bet ar nākošo attēlu, lai atgrieztos atpakaļ pie drošības stratēģijas, pirmīt es runāju par likumdošanas sadaļu, bet stratēģija ir daudz plašāka. Tās attiecas uz tirgus stimulēšanu, uz standartu veidošanu, uz e, izpētes attīstības veicināšanu un, protams, mēs ņemam vērā stratēģiju 2020 un domājam, ka īpaša eh, no, no uzmanība ir jāpievērš kiberdrošībai. Mēs daudz runājam šodien par uh, smart pilsētām, jeb viedas pilsētām, par digitālās veselības sistēmām, un arī šeit ir jādomā par pretestības un izturības iespējām uh, kibertelpā. Un es nonāku pie eh, savas uzstāšanās pēdējās daļas pēcdarbs padomē un parlamentā. Šeit ir konfigurācija, kas ietvertu cīņu pret kibernoziedzību, kas sekot Enijas direktīvai, un arī prezidentūras grupas draugi vadītu kopīgo procesu un sekot kiberdrošībai viscaur. Tādējādi mēs ceram uz veiksmīgu sadarbību ar jums un esam gandarīti, ka varam to darīt šodien mūsu, jūsu komitejā un Eiropas parlamentā. Un ja, mēs esam iecerējuši jau pēc gada ziņot par to, kā šī stratēģija tiek īstenota un noturēt konferenci, kuru vadītu vicepriekšsēdētāja, abies vicepriekšsēdētāja un augstā pārstāve, lai mēs varētu eh, turpināt šo stratēģiju tādā veidā, kāds mūsuprāt ir pilnīgi nepieciešama Eiropā. Paldies mūsu viesiem Stīvam Perseram, Terelsam Urtingam un eh, Polam Timersam, un tagad mēs dosim iespēju jautājumiem un atbildēm un mēs dosim iespēju izteikties arī komisijai un padomēji lūdzu celiet rokas, ja gribat sacīt, bet dosim vārdu pirmajam deputātam, kas gribēja izteikties, Klaisa kungam. Ehm, Paldies! Es runāšu ļoti īsi. Es gribētu pateikties runātājiem, un man ir jautājums eh, abiem runātājiem. Jūs runājāt eh, par lielākajiem drošības apdraudējumiem kibertelpā, kas jau ir atklāti, ir zināmi, un tad jūs teicāt, ka ir grūti atklāt šos konkrētos kibernoziedzniekus. Un es gribēju jautāt par to, ka šeit nav runa tikai par atsevišķiem kibernoziedzniekiem, bet dažreiz arī valstis uh, izdara šos kiberuzbrukumus, piemēram, Ķīna. Ir ziņas, ka Ķīna sistemātiski organizē lielus uzbrukumus, ielaužas sistēmās un traucē to darbību, un tas notiek Eiropā. To viņi dara strateģiskiem pakalpojumiem, piemēram, elektroapgādēji. Tātad jautājums abiem runātājiem Vai jūs varētu pastāstīt vairāk eh, tieši par šo apdraudējumu? Eh, kādi ir eh, draudi no Ķīnas? Ir komerciāli darījumi, kas notiek starp Eiropu un Ķīnu vai par šiem kiberuzbrukumiem eh, runā, vai arī jūs eh, vācat kādus pierādījumus, lai uzrādītu. Eh, paldies, tagad Intveldes kundze lūdzu. Paldies un paldies runātājiem par ievadiem, ievadu uzstāšanos man ir grūti komentēt šeit vai uzdot jautājumus, jo e, šeit ir e, e, ļoti plaša tēma un man nav īsti skaidrs, ko tad mēs runājam. Pasākumi sākot ar iekšējo tirgu līdz uzraudzībai, izlūkošanai, tad policijas darbam un valsts aizsardzībai. E, šeit ir e, katra no šīm nozarēm ir atšķirīga. E, parasti policija un aizsardzība ir divas dažādas nozares, un katrā no tām ir citādi drošības pasākumi. Tātad, ja mēs runājam šeit par šiem hakeriem, aktīvistiem un terorismiem. Vai varētu kāds paskaidrot, kas tad ir kas, jo šeit nav, eh, nav skaidrības. Mēs runājam par krāpšanu, par eh, nelikumīgu datu ielādēšanu, eh, par bērnu seksuālo izmantošanu un līdz pat uh, militāriem uzbrukumiem un terorismam. Tās ir ļoti daudz dažādas eh, lietas. Nu, man patīk eh, sadarbības starp daudzām nozarēm, bet nu, šeit ir pārāk daudz, kas salikts kopā. Tikai tāpēc, ka tas ir internetā, es nedomāju, ka tas ir labs rādītājs eh, veidot vienu politiku visām šīm nozarēm. Es dzirdēju, ka ir e, kibernoziegumu nodaļa, kur strādā arī ārējās darbības e, pārstāvji. E, varbūt kāds varētu paskaidrot, kā viņi strādā iestādē, kas faktiski ir policija. Tātad par kādu politiku un mēs domājam un kādas ir garantijas un kādi ir uzdevumi. Un vēl ir, eh, mēs eh, zinām, ka tiek jautāts par citām valstīm, citām valdībām, kas var eh, uzbrukt sistēmām Eiropas Savienībā. Mēs lasījām par uh, to, ka Ķīnas valdība rīkojot uzbrukums amerikāņu infrastruktūrai, nu es nezinu, vai tas vai ir iespējams izsekot šeit valdības e, lomu, vai vispār atklāt, kurš ir e, vadījis šo uzbrukumu. Bet jautājums ir, ko tad mēs darām Eiropas Savienības valdības? ja mēs aizstāvam savas intereses pret uzbrukumiem no ārpuses. Vai tas nozīmē, ka mēs paši arī gatavojam šādus pasākumus vai ekonomiskus kādus pretpasākumus un kurš par tiem lēms? Un ja mēs runāja par to, ka valdības tā tad izspiego pašas savus pilsoņus Eiropā, vismaz Vācijas un Nīderlandes valdība ir bija iegādājušās nelegālas eh, spiegošanas programmas, lai lietotu pret saviem iedzīvotājiem. Tātad vai, nu kā saskaņot šeit eh, aizsardzību ar pilsoņu aizsardzību no pašu valdībām? Zibels kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, ko mēs dzirdējam šodien, nav viscaur nepareizi, bet vairāk kārt mēs dzirdējām to, ka nākošais kars notikšot kibertelpā. Bet, nu, jau gadus 20 vai noteikti 10 mēs lasām ziņojumu pēc ziņojuma Eh, cik mēs esam neaizsargāti šajā digitālajā telpā, un vai tā būtu starptautiska vai valsts iestāde, vai jūs esat eh, advokāts, ārsts vai strādnieks, katru reizi mums rāda, ka mēs neesam pietiekami aizsargāti, ja kāds grib mums nozakt mūsu datus vai izdarīt vēl ko citu. Un, eh, Vai šodien, ņemot vērā šīs potenciālos draudus kibertelpām, Eiropā tērē daudz naudas analīzēji aizsardzībai. Ja visbeidzot tie, kas tik tiešām vēlas, atrod iespēju izmantojot simtiem vai tūkstošiem mazo datoriņu, mums nodarīt kaitējumu. Vai mēs esam, mēs esam pārāk ātri so, vai soli atpakaļ? Vai un ir daudz datu, uz, pie kuriem ir jāstrādā, tas viss liekas svarīgi, bet ko tad mēs varam šeit darīt? Un nu, katru gadu mēs saņemam ziņojumus, lasam ziņojumus un skaidro, ko var darīt, un neraugoties uz to, lietas turpina notikt. Varbūt es izsakos ciniski, bet es gribētu šodien zināt, ko var darīt, un esmu izbrīnīta, redzot, ka nevienam nekad nav vienācis prātā, uh, paralizēt mūsu energosistēmu, piemēram. Kāpēc vienmēr tiek runāts par potenciāliem draudiem? Es nezinu, vai visi šie labi, lielie projekti ir e, pareiza atbildē. Man e, šķiet brīžam, ka mēs neapzināmies, e, kas ir iespējams. Varbūt mums vajadzētu rīkoties realistiskāk, nevis terēt naudu pa labi pakreisi. Uh, and, uh, just... Paldies! Un pirmais komentārs eh, par eh, pirmā runātāja teikto. Es eh, nedomāju, ka šie hakeri būtu visi jāuzskata par noziedzniekiem, jo ilgus gadus bija tā, ka uh, Eh, šie eh, hakeri parādīja, eh, kā valdībai uzlabot savus drošības sistēmas, kad valdība vēl nesaprāta, kā tas ir jādara. Tātad viņi mūs informē arī par to, kā, kādi, kādas mums ir vājās vietas. Un, protams, starp hakeriem ir arī noziedznieki, kas mēģina ielausties uh, sistēmās, un tāpēc es eh, apsveicu Eiropola kibernozieguma centra eh, darbību, jo viņiem ir iespēja izmeklēt eh, vājās vietas drošībā un mm, arī ko darīt eh, tālāk ar visām šīm problēmām. Bet, kad mēs, kad es apskatu mm, direktīvu par eh, drošību eh, informācijas telpā, tad mums vajadzētu domāt ne tikai par tiem gadījumiem, kad kaitējums jau ir nodarīts, mums vajadzētu arī domāt par vājajām vietām sistēmās, kuras varētu izmantot vai kur ir drošības pasākumi, kam netiek pievērsta uzmanība. Un es domāju, ka šeit varētu vairāk darīt eh, arī drošības sistēma ieviešanā, kas būtu, šeit būtu vajadzīga informācijas apmaiņa ar eh, Enīsa. Uh, būtu arī jālieto esošie instrumenti, un mums būtu jāapskata daudzas e, sistēmas, kuras nav tikai klasiskā nozīmē sistēmas, jo drošība ir vajadzīga daudzās vietās. Es e, arī gribētu vēl ieteikt, eh, gribētu komentēt to, ko teica Infeldes kundze. Mums tiešām nevajadzētu jaukt visu kopā, un eh, es gribētu pievērst uzmanību tiem jautājumiem, kur problēma patiešām pastāv, un tad arī eh, pie tiem vajadzētu strādāt. Paldies! Muchas gracias, señor presidente. Eh, creo que es... Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka šajās debatēs par kiberdrošību Runājot, gribu pateikties Pursērā, Ertinga un Tiemirs kungiem pār uzstāšanos, bet man ir viens komentārs un viens jautājums. Eiropas eh, kiberdrošības stratēģija ir nepieciešamība, tas ir kaut kas acīm redzams. Taču mēs saskaramies ar vienu transversālu jautājumu, un, eh, kuram eh, ir multidisciplināra pieeja, kas attiektos uz komisāru Malmstromu, Sašu Ashtonas un Krūzas eh, kompetencēm un kas attiektos gan uz valsts, gan privāto nozari, uz kiber noziedzību, kā tā tiek dēvēta, uz kiber aizsardzību, aizsardzību no vienas puses un no otras puses tiek apgalvots, ka ir vajadzīga kopīgā lēmējiestāde. iestāde ka vajadzētu sasaukt gada uh, igadēju konferenci, veidot kalendāru. Kāpēc es to saku? Un mans jautājums būtu Timersa kungam, tāpēc, ka viņš pats vairāk kārt savas izklāsta laikā stāstīja, ka vajag, vajag, vajag. Un mans jautājums būtu, ka vai visiem šiem pasākumiem kāds būtu budžets paredzēts, jo nav nekādam jēgas. Nospraust mērķus saistāms ar Eiropas stratēģiju, nepieciešamus um, un, un, un pilnīgi, pilnīgi vajadzīgus um, bez līdzekļiem. Šīs dokuments tika sagatavots jau 7. Eh, februārī, un kāda būtu budžeta dotācija vai eh, mums ir vienkārši lielisks, eh, lieliska nodoma deklarācija un skaistas debates. Eiropola. Vai ir paredzējusi sev budžetu šiem uzdevumiem? Un tas pats attiec uz pārējiem. Kā tur ir? Paldies! Paldies, Marājas kungs! Thank you, Chairman! And... Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī visiem viesiem par prezentācijām. Mans jautājums būtu adresēts Timersa kungam, jo es ar, um, es varu piekrist Infeldes kundzes teiktiem par šo jautājumu loka plašumu. Tad, kad šī mēneša sākumā Krūze kundze, kā sadarbībā ar Aštons kundzi piedāvāja mums šo priekšlikumu paketi, parlamentā mums problēmas sagadāja, sagādāja tas, ka šeit mēs jaucam kopā ļoti dažādas lietas un um, tika arī minēts piemērs, ka Obama mēģināja iespiest visus uh, jautājumus, tātad uh, pirms vēlēšanām un tika minēta arī kibernoziedzība. Visi, visa sabiedrība zina, ka tā ir slikta, tomēr tā precīzi, kas, ir, kas tajā ir slikts un kas mums būtu jādara, mēs īsti nezinām. Un, ja kurā gadījumā visas dalībvalsts strādā pie šiem jautājumiem, tad gribētu jautāt Timers kungam. Mēs zinām, ka atklāšanas paziņojumā Nelī Krūza minēja, ka dalībvalstis šobrīd neadekvāti rīkojas, un tas pats par sevi tāds visai tālajošs apgalvojums. Nu, gribētu zināt, kas tad īsti ir tas neadekvātums esošajās darbībās. Jans Albrechts minēja, ka tad, kad 7. februārī notika atklāšanas ceremonija, cik tālu es atceros, ziņojumā tika runāts par pienākumu sniegt ziņojumiem par hakeru pārkāpumiem. Nu, tā ir visai tālajoša prasība, aicinot ziņot par visiem pārkāpumiem kibernoziedzībā, bet iespējams svarīgāk būtu ziņot par vājajām vietām sistēmās. Tādēļ gribētu jautāt, vai šajā pakotnē esam pilnīgā, pilnībā pārliecināti, ka vēršamies pret tām lietām, kas cilvēku izpratnē ir tie lielākie kibernoziedzības draudi. Uh, vai risinām tās lietas, ko dalībvalsts vēl nedara, un kas mums būtu jādara startautiskā līmenī. Vai esam pārliecināti, ka viesīsim šo drošības sajūtu arī sabiedrībai? Un nobeigumā, vai esam domājuši arī par konfliktiem ar pamattiesībām un datu aizsardzības pakotni, jo pirms ķeramies uh, pie lietas, tomēr sākumā ir jāpadomā par pamatiesību aspektiem. Uh, pirms pāriem pie konkrētām darbībām, ko visi it kā atbalsta, bet, nu, varbūt, ka tur ir tādi vājie punkti saistībā ar pamattiesībām. Fidjam Kundzūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem trim viesiem par ļoti interesantām prezentācijām. Esam nereizi vien jau klausījušies uh, informāciju par bīstamo internetu un kibernoziedzību, uh, kas ir tie mīnusi, uh, vis, papildus visiem internetā nestajiem ieguvumiem. Nu, situācija draudzi, draudīga. Arī šodien uh, rīta pusē mēs uh, tikāmies uz brokastīm ar ekspertiem kibernoziedzības jautājumos. Un jāsaka, t, uh, ka tā ir pārrobežu noziedzība. Tā nav ietver tikai vienā valstī. Mēs zinām, ka internetā pār, tiek pārvietots milzu naudas plūsmas Un pavisam nesen dzirdējām arī informāciju par uzņēmumiem, kam bieži vien nākas zaudēt komerc noslēpumus, tika pētīti 500 aptuveni uzņēmumi, un gandrīz visi no tiem ir uh, cietuši zaudējumus, kas saistīti ar komerc no, noslēpuma noplūdi. Un tādēļ drošības aspekts šeit ir ļoti aktuāls. Mūsu tiesiskais satvars ir ļoti fragmentēts, saistībā ar noziegumiem tirzniecības jomā. Tādēļ mums ir nepieciešama cītīga kontrole un jāizsako ir naudas plūsmai. Es vienmēr jautāju sev, ko tad īsti varam darīt. Mūsdienās mēs, mm, mums jācīnās ar organizētu noziedzību. Un jautājums par to, vai panāksim efektivitāti cīņā ar šo noziedzību, vēl aizvien ir atvērts. Šobrīd mums ir izveidots kibernoziedzības centrs, tādēļ Ortīnkungs gribētu jautāt jums iespējams. Jūs izveidojāt um, šo centru, tas pavisam nesen sāka darbu, un cik noprotu, tad mūsdienās da visās dalībvalstīs ir um, iestādes, kas strādā ar šiem jautājumiem. Tad gribētu jautāt, kas notiek ar sadarbību un kā jūs varat panākt rezultātus, kā jūs iegūstat informāciju, vai dalībvalsts proaktīvi piedalās uh, informācijas apmaiņā, ko organizē šis centrs un ko tad īsti jūs rezultātā varat paveikt. Nevis nodrošināt informācijas apmaiņas starp attiecīgajām relevantajām iestādēm, tiesas, policijas, prokuratūra un tam līdzīgi kā jūs ejat tālāk, ko jūs darāt, balstoties uz šī izējas punkta. Nu, situācija ir tāda, ka mums ir nepieciešams efektīvs režīms ar sistemātiskām kontrolēm. Nu, es jāsaka, atklāti nezinu, kur parlamentā varam sākt šī jautājuma skatīšanu, jo mēs vienmēr par soli atpaliksim. Tad ir jādomā par efektīvāko pieeju šajā aktuālā situācijā, un arī jūs, Pursera kungs, jau teicāt, ka, nu, nākotnē tā ir jāvērtē tāpat kā laikapstākļu prognozes. Paldies! Paldies, Faģonas kundze. Esam uzklausījuši ļoti interesantu jautājumu raundu, un tagad uzklausīsim atbildes. Vai iestādes, kas ir šeit pārstāvēts komisija un padome, vai jums būtu kas sakāms? Ja ne, tad dosim vārdu runātājiem atbildēt. Ja komisija un padome nevēlas izteikties, tad tādā pašā secībā uzklausīsim arī atbildes. Un dosim iespēju runātājiem sniegt atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Lūdzu, Purserkungs. Ok, thank you very much. Um... Paldies. Patiešām interesanti jautājumi tika uzdoti un mēģināšu tos arī secīgi atbildēt. Pirmkārt tika jautāts par uh, valstu organizētiem kibernoziegumiem. Jāsaka, tie notiek, konkrētus vārdus gan nenosaukšu, bet, nu, manuprāt, šī problēma kā tāda ir patiešām uh, milzīga, jo internetā ir viegli paslēpt savas pēdas, un pat ekspertiem ir visai sarežģīti saprast, no kurienes tad ir tātad um, nākuši šie uzbrukumi. Tomēr man jāsaka, šis ir jautājums, kas ir ārpus mūsu mandātu. Mums ir arī nedaudz cits skatu punkts. Tā vietā, lai mēs domātu par to, kas tad īsti uzbruk, mēs domājam, kā varam vislabākajā veidā reaģēt uz uzbrukumiem. Un tāds arī ir Enīsas uzdevums. Mums ir jāpārliecinās, lai dalībvalstis valstis nozares pārstāvi, publiskā, publiskais un privātais sektors būtu gatavi, neatkarīgi no tā, no kurienes nāk uzbrukums. Tādēļ ideja kā tāda ir svarīga, bet nu šķiet, ka šeit jūs jāsarūktina ar savu atbildi un varbūt uh, kolēģi varēs uh, tad labāku, skaistāku atbildi jums sniegt. Tālāk. Mēs runājam par draudiem un uzbrukumu metodiku. Uh, Vienmēr izskan informācija, ka neesam gatavi. Jā, mēs neesam gatavi, bet nav situācija gluži katastrofiska. Pastāvīgi notiek miljoniem uzbrukumu, es strādāju finanšu nozarē un varbūt tiešām neticēsiet vai ticēsiet, katru minūti notiek šādi uzbrukumi. Un tā situācija ir tāda, ka Eiropā mēs patiesībā visai veiksmīgi strādājam. Mums nav tik daudz augsta profila gadījumu, kad ir milzīgi zaudējumi. Tādēļ atzīsim to, ka esam jau tagad visai tālu tikuši. Nu, protams, nedrīkstam. Um, tagad pavisam aizmirst un atpūsties. Nē, ir jāstrādā, ir jāuzlabojas, un tas nekad arī nemainīsies. Lai cik tālu mēs um, neattīstītos, vienmēr tiek runāts par lielām naudas summām, par lieliem ieguvumiem, un o, uh, pretinieks arī vienmēr uzlabos savu darbību. Tomēr, jāsaka, mums izvēles punkts nav nepavisam slikts. Datu aizsardzība un privātums. Tika runāts par to, ka visi šie jautājumi nav jāiekļauj vienā sarakstā, Pēc idejas es tam varu piekrist, bet, nu, datu aizsardzības politika ir uh, paralēla kibernoziedzības politikai. Tas nav viens un tas pats. Tomēr šie jautājumi ir jāskata paralēli, jo tās ir vienas monētas divas puses. Mums ir nepieciešama laba drošība, lai nodrošinātu privātumu un datu aizsardzību, un jāņem vērā datu aizsardzību, nodrošinot šo drošības elementu. Tas nozīmē, ka vienmēr nepieciešams paturēt prātā abas šīs idejas, un piekāpjoties vienam, nāk ieguvumi otram. Mēs nevaram atteikties no viena vai no otra, ir jāpanāk līdzsvars. Ja domājam par drošību, to uzlabot, jāstrādā pie privātiem datiem. Tādēļ mums ir jānodrošina atbildīga pieeja, atbildīga darbība un jāpanāk labs līdzsvars starp to, ka tiek noķert noziedznieki, noziegumi neatkārtojas, bet te pašā laikā tiek re respektētas privātās tiesības. Kiberkarš tam neesam gatavi, kādēļ jātērē tik daudz naudas šiem jautājumiem. Es varu saprast šos jautājumus, tomēr jāsaka, arī tagad esam visai labā aizsardzības situācijā. Protams, gan ir jāuzlabojas. Es varu jums pievienoties tajā komentārā, ka ir jādomā par to, kā tērēt naudu. Šeit mums ir vairāki instrumenti. Kibernoziedzības centrs ir viens, NISE ir otrs, mums ir sadarbība ar komisiju, un, manuprāt, šie darbības mandāti ir visai labi definēti. Mūs apdraud fragmentēta pieeja, mēģinot nākt klajā ar jauniem instrumentiem, pārcenšoties varbūt, un šāda pieeja būtu ekonomiski neefektīva. Tādēļ mēs ENISA ietveros mēģinam domāt par esošiem instrumentiem, esošajām sistēmām, lai mēs izmantotu mūsu pieejamos resursus un nedomātu par tādiem liekiem, varbūt, uh, jauninājumiem. Tālāk. Izskanēja komentārs par mazaizsargātību un šiem vājajām pusēm. Jā, mums tam jāpievērš uzmanība. Un jau šobrīd uh, tiek uh, milzu darbs tam uh, veltīts gan privātajā, gan arī publiskajā sektorā. Gribētu norādīt uh, uz kādu paradoksu, par ko jūs varbūt nesat informēti. Manā pieredzē ar to esmu bieži sastapies. Ja ir risinājums vājai vietai, nevienmēr to var izmantot, jo visai bieži gadās tā, ka šis risinājums rada vēl vairāk problēmu nekā vājā vieta pati par sevi. Jo risinājums jau var izstrādāt, uh, risinājums izstrādā tādam plašam pielietojumam, bet uh, pielietojums vienmēr nepieciešams arī specifiskā kontekstā. Pirms 15 gadiem es izstrādāju tādu sistēmu finanšu jomā, kas ir uz, kas sauc uzticamā datoru bāze. Tagad tā tiek ļoti plaši izmantot, mēs daudz dar, laika un darba veltījām uh, tās izstrādē, bet beig beigās mēs mēģinājām izmantot programmas, un tās nedarbojās. Tās nedarbojas tādēļ, ka programmas ir izstrādātas, lai ņemtu vērā tās vājās vietas, kas ir sistēmā. Tad jau atkal jāatgriežas pie līdzsvara idejas. Risinājums vājajām vietām, to, tam mēs veltām uzmanību. Uh, un arī nākotnē izstrādājot sistēmas, tam tiks pievērsta uzmanība, lai pārliecinātos, ka uh, šāda pieeja kā tāda, mēs no tās atsakāmies. Tālāk izskanēja arī komentārs par to, ka nepieciešama daudz disciplināra un horizontāla pieeja. Šeit atkal jāatgriežas pie idejas, ka uh, nu, tad mēs visus šīs um, jautājumus liekam kopā. Pēc būtības kopējie elementi tiek saglabāti, mēs tos atzīstam, bet cik vien iespējams jautājumi tiek arī nodalīti. Nākotnē plānojam strādāt tādā ļoti kompromisa garā. Ja paraugamies uz jauno stratēģiju un direktīvu, manuprāt, ir panākts pienācīgs līdzsvars gan attiecībā uz rezultātiem, gan attiecībā uz pieeju. Tālāk, vai zinām, kas ir jādara nākotnē? Manuprāt, atbilde ir jā. Protams, ir jomas, kur jāstrādā vairāk, ir problēmas ar budžetu, ar resursiem, un jūs to varat reāli arī mainīt. Patiesībā jāsaka, šobrīd ir tāds revolūcijas brīdis, nu it kā ir krīze un visiem naudiņas pietrūkst, tomēr, tā kā šie draudi kļūst aizvien plašāki un ieguvumi aizvien lielāki, protams, ka būs jāvelta papildus resursi šī līdzsvera saglabāšanai lai mēs, nu, mēs, protams, negribam izcelties un, un panākt perfektu kontrols sistēmu, tas nekad nenotiks, bet jā, ir nepieciešama papildus resursi. Tālāk, pamatiesības. Mēs NISA ietveros pastāvīgi domājam par šo jautājumu, nu, nevienmēr varbūt izdodas uh, pilnībā panākt viss risinājums, bet mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam pamatiesību aspektam. Domāju, ka uh, To pašu teikt varētu teikt visi mūsu kolēģi. Tas vienmēr tiek paturēts prātā. Un domāju, ka situācija nav slikta. Saistībā ar jauno datu aizsardzības likumdošanu domāju, ka mums jāpanāk vēl labāki rezultāti. Nu, ideja ir laba, bet būs nepieciešams zināms laiks un resursi. Šobrīd jāsaka, gan neesam vēl um, panākuši to pareizo līmeni, lai varētu cīnīties ar visiem nākotnes izaicinājumiem, bet domāju, ka tik tālu nonāksim. Nobeigumā šie superhakeri, kurus nav iespējams izsakot, nu, zināms, bažas ir, bet es domāju, ka situācija ir laba, jo nevienmēr, nekad mēs nevarēsim izsakot pilnīgi visus, mēs vienkārši arī šeit varam panākt tādu optimālo līdzsvaru. Tādēļ tā pamatīdē ir tāda, ka nav tik melns tas vēls, kā to mālē. Uh, Mums, protams, ir jāpaturprātā resursi, budžets, tomēr domāju, ka mēs ar savu priekšlikumu esam gājuši pareizajā virzienā, datu aizsardzības likumdošana ir pareizais virziens, un nākotnē, domāju, panāksim vēl labāks rezultāts. Paldies! Turn, Paldies, eh, Pērserkungs, vārds Ērtinga kungam. Eh, paldies! Tātad runājot par drošības stratēģiju, tā ir eh, pareizās virzienā eh, un arī labi līdzsvarota. Es jums nevarēšu pastāstīt sīkāk, jo mēs skatāmies vairāk noziegumus. Protams, mēs arī sekojam uzbrukumiem, jo internetā uh, informāciju un naudu zog ar vienādiem paņēmieniem. Tā tad ir uh, grūti varbūt atšķirt reizēm, kurš ir noziedznieks un kurš nē. Uh, es saprotu, kā šeit viss tiek likts kopā un varbūt pat pārāk daudz, bet uh, uh es uh, runāšu vairāk par kibernoziegumiem un ne par citām, citiem jautājumiem. Uh, bet uh, ir bieži vien tā, ka man ir varbūt jānodod informācija kādam citam, jo es pats uh, nepārzinu tieši šo jautājumu. Un uh, noziedznieki uh, ļoti bieži lieto, lieto līdzīgas metodas. Es saprotu, ka es apskatu tikai noziegumus, tātad es apskatu tikai noziegumus, Nu, dažreiz mums varbūt būs jāapspriež ar e, citiem, e, kā sadarboties par ārējās darbības dienestu. Šis e, dienests arī apskata situāciju ārpus Eiropas Savienības, tātad ir Āfrikā un Balkānos arī problēmas. Un tad arī tiek strādāts pie tiem eh, jautājumiem, kur problēmu ir visvairāk. Tātad, eh, ko mēs darām, lai palīdzētu mazajiem uzņēmumiem, kuriem eh, tiek uzbrukts? Mēs vismaz mēģinām veicināt aizsardzību un palīdzēt dalību valstīm eh, noteikt eh, atklāt šos noziedzniekus, eh, kuri vai nu zog naudu, vai arī datus, vai izdzēš uzņēmumu radītos datus. Nu, par hakeriem, nu jā, viņi ir labie un sliktie, un nu, ne, ne visi viņi ir vienādi, bet nu, man kā amatpersonai personai Eh, nav tādas privilēģijas uz eh, savu viedokli, jo mēs strādājam pēc likuma. Es arī gribētu eh, atzīmēt, ka mums ir datu aizsardzība Eiropolā. Nu, Dānija nav tā varbūt pati sliktākā, atpalikušākā valsts, bet uh, Eh, Eiropol eh, ir vēl liela, stingrāka kārtība nekā Dānijā, tātad mēs nevarēsim nozākt informāciju vai darīt neko tādu, kas eh, mums nav atļauts. Nu, mūs arī kontrolē. Jautājums par naudu. Nē, mums vismaz tuvākajos 15 gados eh, nebūs pašiem savas naudas. Mēs, eh, to, mēs dabūjam naudu no esošā Eiropola budžeta, eh, piešķirot mazāk nozīmes citiem uzdevumiem. Es gan dzirdēju, ka varbūt 2014. gadā būs labāka situācija. Par to, ka noziedznieki ir ļoti gudri, jā, tas tā ir, nu par nelaimi tie, kas nonāk cietumos, nonāk tie, kas iekrīt, nu tie lempīgie noziedznieki, bet tie gudrie paliek ārpus cietumiem, nu tā tas ir visos noziegumos un arī kibernoziegumos, un tā tas varbūt vēl būs kādu laiku. Bet nu arī mēs nestrādājam tik slikti Eh, jo daudzas policijas organizācijas eh, darbojas nozarēs, kur nav eh, finansējuma, jo tāpēc, ka ir kibernoziegumi, jau pārējo noziegumu nekļūst mazāk. Ir arī tendence, ka, piemēram, um, ir vairāk parasto noziegumu, un tad ir vairāk arī uh, E, kibernoziegumu. Ir valstis, kur ir labas sistēmas, piemēram, Nīderlande un apvienotā karalista un citas, un ir valstis, kurās e, šī sistēma ir slikta. Tātad mums ir vajadzīga palīdzība, e, mums ir jāpalīdz šīm valstīm, jo nu, visi kopā mēs esam tikai tik stipri, cik ir vājākais no mums. Ko mēs cīnā, pret ko mēs cīnāmies? Eh, piemēram, banku eh, tīkls ir apdraudēts, eh, jo noziedznieki izkrāp naudu no bankām, tad arī noziedznieki pārņem kontroli pār jūsu datoru un iegūst jūsu naudu tādā veidā. Un mēs uzskatām, ka nu, 3% šo inficēto datoru īpašnieku maksā. Nu, ar bankām arī ir grūti izsekot situācijai, jo bankas neatklāja to, ka viņām ir problēma. Vēl ir darījumi ar eh, kredītkartēm internetā. Eh, Tātad eh, no tiem no krāpšanām rodas 1,5 miljardiem eiro zaudējumu gadā un eh, arī šie interneta maksājumi ir jāpadara drošāki. Eh, eh, tāpat arī jāpievēršas jaunajiem maksājumu veidiem. Eurojust ir arī sācis darbu. Mums ir mm, Interpol pārstāvis kurš sadarbojas ar mums, un ir arī diskusijas ar Enisa un uh, Sīpolu un uh, citiem. Nu, visi saprot, ka ir jāstrādā kopā, un es teiktu, ka uh, policija uh, sadarbojas labāk, jo nu, parastie policisti sargā savu informāciju, negrib to dot citiem, bet mēs uh, saprotam, ka mums ir jāstrādā kopā. Nu, paldies. Tagad Tīmērs kungs lūdzu. Es eh, apkopošu jautājumus, pareizāk sakot, apkopošu atbildes. Kāda ir mūsu analīze un ko, kur mēs sākam, ko mēs gribam sasniegt. Piemēram, jautājums par to, kas ir noticis šajā jomā. Mēs dzirdējāt analīzi, ko ir veikuši Eiropola un Enīzā. Analīze par to, kāda ir sagatavotība, to uzdeva Morais kungs. Analīze par dalību valstu gatavību un arī privātās nozars un patērētāju gatavību. Mēs esam analīzi veikuši un apkopojuši elementus no dažādiem pētījumiem, konsultācijām un daudz jūs no tā atradīsiet um, eh, ietekmes vērtējuma ziņojumā par to, kā dalībvalstis ir, ir sagatavojušās, kādi ir sadarbības plāni, kādi ir plāni incidentu novēršanai un e, kā dalībvalstis ir sakārtotas atkarībā no tās gatavī, to gatavības, un mēs redzam, situācija ir atšķirīga, to jūs atradīsiet 23. lapusē ietekmes pētījumā. Un tāpat arī svarīga daļa ir tā, ka mums trūkst informācijas, cik izmaksā kiberincidenti. Jums ir ļoti eh, plašs skaitļu diapazons, eh, vieni nosauc 100 eh, miljārdus, citi 750 miljārdus un. Certainly with a lack of uh, reporting and analysis. Vārdu sakot, e, šie skaitļi ir ļoti, e, diapazons ir ļoti plašs. Mēs redzam, ka šīs problēmas ir lielā mērā savstarpēji saistī, e, saistītas, bet mums, mēs esam balstījušies uz aktivitātēm, eh, kas ir eh, notikušas pēdējo desmit gadu laikā, un izdarījuši savus secinājumus, kam pietiekamās darbības ir nepietiekamas, sagatavošanas līmenis ir nepietiekams, un tāpat nepietiekama spēja reaģēt uz eh, incidentiem. Tāpēc stratēģijas kopīgais mērķis ir stratēģijā formulēts, ka Eiropa Eiropai Savienībai ir jāsaglabā eh, kiberdrošība, nodrošinot vislabāko un augstāko drošības līmeni ikvienam. Vai mēs pārāk daudz esam savilkuši šeit kopā? Nē, manuprāt, eh, mēs esam ņēmuši vērā dažādo spēlētāju intereses un mēģinājuši to iekļaut kopīgā stratēģijā, taču tas nenozīmē, ka mums eh, nevajadzētu koncentrēties uz um, atsevišķām prioritātēm. Mums ir jākoncentrējas uz tām, kurās mēs varam virzīties uz priekšu un konkrētu iespaidu es nosaucu šodien, tātad tīkls par informācijas drošību, kuri ir skaidri norādīts, pat ja šeit ir ļoti daudz diskutējumā, piemēram, par ieviešanas modalitātēm. Var rasties jautājums, kā pēc tam eh, nodrošināt interfeisu starp dažādām jomām, piemēram, starptautiskās politikas jomu un, un, un kādu citu. Un daļai tas ir definēts direktīvā. Jūs atradīsiet interfeisu saskārni starp um, šīm jomām un daļēji tiek domāts par to, kas vēl ir jātīsta un ir skaidri aicināt uz sadarbību, uz labākās prakses attīstību un vairākās vietās mēs esam aicinājuši sniegt atbalstu un darbības, piemēram, valsts privātā sadarbības platforma, kas šobrīd ir nepietiekama un kas palīdzētu mums noteikt procedūras un prakses, kuras varētu Eh, palīdzēt novērst incidentus. Eh, saskārņu definēšana ir nepieciešama paturot prātā to, ka šī ir kopīga pieejama. Vai mēs esam šeit vieni paši? Nē, tas ir, vēr, tas ir process, kas vērojas visā pasaulē, piemēram, savienoties valstīs. Elements, kas ir skaidri atšķirīgs Eh, tur skaidri tiek runāts par kiberkaru un kiber eh, uzbrukumiem. Tā nav daļa no mūsu stratēģijas, bet ir daudz elementi, kas ir kopīgi un arī eh, savienotās valstīs problēma tiek risināta no dažādiem aspektiem. Mūsu dalībvalstīs jūs redzat, ka daudzās no tām sadarbības starp ministrijām vai nu jau notiek, vai ir ieplānota, jo ir skaidrs, ka ir jārisina šie incidenti kopīgi. Un nevar eh, pateikt, ka incidents, kas notiek, vai tas paliks tikai kibertelpā, vai tas notiks arī reālajā telpā. Un mums vajadzēs, pat ja tas būs grūti panākams, būs jāveido kopīgas pieejas ar skaidru saskārņu definējumu, ar skaidriem fokusiem un skaidriem piesardzības pasākumiem. Tāpat arī es gribu uzsvērt to, ka stratēģija neatiecas tikai uz likumdošanas pasākumu izveidošanu, bet tas arī attiec uz darbībām, ko cilvēki var īstenot un ko tad viņi paši var eh, paveikt, vai ir pietiekams sagatavotības, apziņas un riska pārvaldības līmenis. Un, um, šeit mums jārunā par darbībām, kas jau ir uzsāktas, piemēram, kiberapzināšanās mēnesis bija oktobrī organizēts sadarbībā ar ENISA, riska pārvaldības pieejas attīstības periods tika veidots arī. Stratēģijai ir vairāki elementi, kur darbības jau notiek un kur tiek aicināti atsevišķi uh, um, spēlētāji veidot savas kapacitātes un apzināšanos. Looking at um, a bit of, a little bit more at uh, the... Runājot par direktīvas aspektu, mēs skaidri esam ierakstījuši direktīvā to, ka ne tikai valsts, bet arī privātais sektors. Un konkrēti spēlētāji, kas ir ar palielinātu atbildību, kur mēs runājam par riska pārvaldības iespējām, eh, standartiem un datu aizsardzības um, jautājumiem par kiber cīņu pret kibernoziedzību un, un par kiberpretestību, tāpat arī tādi aspekti kā atbildība un industriālais īpašums un piesardzības pasākumi varbūt nav pietiekami aprakstīti. Tāpat arī citi vēl jautājumi ir iekļauti šajā eh, direktīvā. Savienotās valstīs eh, ķīmijas rūpniecības nozare ir iekļauta šeit. Mēs to neesam izdarījuši Un vai tie, kas ražo programmu nodrošinājumu un tehnisko. Mm, uh, uh of... Ir jāiekļauj šeit, vai ir viņiem pienā, es domāju, ka šeit ir jārunā par pietiekamu uh, kvalitāti, vai viņi var izsināt problēmas. Mums būs nepieciešams strādāt pie pētniecības un attīstības, varbūt es mazliet eh, at, eh, novirzīšos un um, ir zināms izaicinājums pavi, pabīdīt robežas tā, dā, tālāk. Tāpēc gan kiberdrošība un digitālais privātums ir daļa no tā, ko mēs vēlamies sagaidīt no pētniecības aktivitātēm. Un arī datu aizsardzība ir eh, sīki aprakstīta šeit, un šeit mēs strādājam kopā ar kolēģiem no Dēgā Just, lai varētu šos jautājumus risināt. Un visbeidzot, vai ir pietiekami resursi? resursi ir identificēti vairākās vietās aģentūras un personāls un atbalsts, ko var nodrošināt. Uh, um, the private sector, this cannot be done without significant, resource, uh, significant resources also from the private sector. Ko nodrošina CERT, tāpat arī um, privātā nozare var nodrošināt daudz, un arī Connecting Europe. Yes, uh, ir svarīgs rīks, kas var palīdzēt pārobežu aktivitātēs. Vai mums ir pietiekami resursi? Mazliet sarežģīti ir izvērtēt iekļauto resursu apjomu, jo daudz kas notiek nacionāla līmenī, tāpēc e, daudz kas nav piesaistīts Eiropas līmenim, jo arī mandāts šeit ir limitēts, bet arī mums ir jārunā par prasmēm, vai mums ir pietiekami cilvēki ar e, vajadzīgajiem prasmēm ne tikai akadēmiski, bet arī vidējā posmā, lai risinātu ciberdrošības jautājumus, kas var īs, e, paredzēt risinājumus, nodrošināt apmācību, un visos ziņojumos, ko mēs lasām, ir e, norādīts, ka būs eh, asa konkurence piesaistot starp tiem, kuri vēlēs piesaistīt eh, prasmīgus, izglītotus cilvēkus. Kāpēc tā tas ir? Tāpēc, ka pirms gadiem desmit kiberdrošība universitātēs nebija interešu topā, un šodien cilvēki ir daudz vairāk koncentrējušies uz to, ka varētu veidot savu karjeru kiberdrošībā, un tāpēc arī mēs sākam vairāk par to domāt, vai mums ir pietiekami izglītot prasmīgu resursu Eiropā. Visdrīzāk, ka tā tas nav. Tas no manas puses viss. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Visi trīs runātāji, visas trīs prezentācijas Mēs tās visas augsti novērtējam. Mēs parasti šeit Lībe komitejā organizējam uzklausīšanas un notiek prezentācijas, bet es domāju, ka es paužu to deputātu e, iespaidu, kuri apmeklēja šo sesiju, šo sēdi un piedalījās diskusijās, ka tā tik tiešām bija interesantā. Gan ņemot vērā rūpīgo un dziļo izklāstu ikvienā no runām, kuras mēs dzirdējām, kā arī ņemot vērā savu dedzību, ko jūs apliecinājāt darbā ar šo jautājumu. Un esmu pārliecināts, ka darbs e, turpinās un šis eh, jautājums gūst aizvien lielāku nozīmi ne tikai Libija komitejā, bet visā parlamentā. Katrā ziņā paldies jums ka par jūsu prezentācijām. Un mēs tagad nonākam pie mūsu nākošā darba kārtības punkta, kas ir, kas attiecas uz māk, privātumu mākoņu datošanā. Un tad Un mēs pāriem pie nākošā punkta un atvadāmies no mūsu viesiem. Now, as I said. Kā jau es minēju, tad pārējiem pie 13. darba kārtības punkta. Tas arī ir saistīts ar privātuma aizsardzību, mākoņda, mākoņdatošanā un aizsardzību pret kibernoziegumiem. Un šis punkts ir saistīts ar Baudena kunga un profesora Diģēra Bigo prezentāciju par pētījumu, kas tika ticis veikts. Aicinu kolēģi uh, man pievienoties. Good afternoon. Please take your seats. We are here. Šodien noturēsim diskusijas par pētījumu, ko um, paveikusi pētījumu komanda abu kolēģu Baudena kunga un profesora Diģēra Bigo vadībā. Profesors pārstāv CEPS organizāciju, Baudena kungs strādā kā jurists, viņi mūs iepazīstinās ar šī pētījuma rezultātiem un norādīs uz galvenajiem elementiem, kas ir īpaši svarīgi arī mūsu komitejai. Pēc tam noturēsim diskusijas, un es piedāvātu katram no runātājiem uh, aptuveni 20 minūšu garumā dot laiku iepazīstināt mūs ar informāciju un pēc tam dosim iespēju noturēt diskusijas. Šim punktam ir veltītas uh, ne vairāk kā 40 minūtes. Mums ir vēl viens punkts pēc tam saistībā ar mākoņu datošanu, ko, um, kur atzinumu sagatavoja Judita Sargentīnī. Lūdzu. Vārds profesoram Bigo sākumā. So we, we have done uh, this note for the European Parliament. Paldies. Šis pētījums uh, patiesībā nav mērķēts tikai uz parlamentu. Mūsu pētījuma no, uh, nosaukums ir uh, kibernozieguma ap, apkarošana un privātuma aizsardzība. Šeit jārunā par daudz disciplīnu pieeju. Mūsu komanda ir ieguvusi informāciju, um, tātad um, informāciju tehnoloģiju jomā, un saist, tas ir saistīts arī ar juridiskajiem aspektiem. Šis jautājums ir tehnisks, tomēr tam ir tā, tas ir tāds ļoti plašs jautājums, tādēļ mēs nedrīkstam šo jautājumu nodot tikai ekspertu diskusijām saturs patiesībā ir skaidrāks nekā šķiet. Un politika, politikai varbūt nevienmēr jāiedziļinās tehniskās detaļās. Būtiskākie elementi, kas ir atspoguļoti arī mūsu prezentācijā šajā slaidā, mēģināšu ieskicēt tos galvenos elementus. Pirmkārt, jāatbild uz jautājumu, vai ir palielinājies uh, kibernoziedzības līmenis. Uh, Otrakārt, datu zudumi. Treškārt tiek runāts par datu aizsardzības juridiskajiem aspektiem, un jo īpaši pretrunām starp globālo regulējumu, starp valstīm un arī pilsoņu lomu Eiropā. Ceturtais elements ir jautājums par jurisdikciju un atbildību, un nobeigumā tiek runāts par datu nodošanu trešajām valstīm. Pārējiem pie jautājuma par kibernoziedzību un kibernoziedzības robežām. Eiropas Savienības ietvers mākoņu skaitļošanā saistībā ar kibernoziedzību pilnībā neizprot uh, kibernoziedzības robežas. Kā jau tika minēts, tad viss tiek palikt zem viena virsraksta, tā teikt. Un šeit pastāv uh, bažas par to, ka varbūt tāds ļoti neskaidras uh, robežas starp ļoti dažādiem elementiem - aizsardzība, izlūkdati, krimināla tiesību jautājums, uh, krāpšanās ar nodokļu nomaksu un bankas. Tīri sociāli tie ir dažādi jautājumi, un tos liekot vienā katlā, tas radīs tikai problēmas. Ja paraugamies, šajā jautājuma sarakstā ir kibernoziedzība, krāpšana, kibertelpā, bet arī kiberaizsardzība, uh, spiegošana, sabotāža, uh, un jebkādas citas darbības, kas notiek kibertelpā. Tādēļ viena no problēmām ir sekojoša. Protams, mēs saprotam, ka no cilvēku skatu punkta raugoties, kas raksta tekstu, vienkārši tiek ielikt vēl viena papildus rindiņa. Tīri no juridis, jurista skatu punkta raugoties, bet šeit tiek sajaukti dažādi elementi, dažādas jomas. Tādēļ ir būtiski saprast, ka ir ļoti sarežģīti strādāt un teikt, jā, pirmā vārda daļa ir kiber, un tad nu visi šie elementi ir kopīgi un vienādi. Un mākoņdatošana ir uh, specifiska jomā kibernoziedzības kontekstā. Eiropas Savienībā uh, ar mākoņu skaitļošanu saistītie riski ir lielā mērā parasto tradicionālo risku pārnese kib uz kibertelpu. Tad nu jājautā, kāda ir mākoņu datošanas specifika, un par to es runāšu nedaudz vēlāk. Turklāt šeit jārunā arī par daudziem jautājumiem, kā piemēram Eiropas informācijas drošības aģentūru ENISA un Eiropola un šo iestāžu lomu. The... Ir visai skaidrs, ka ir jāprecizē šo struktūru misiju un definīcijas. Visu elementu uzskaita vienā sarakstā nav labas definīcijas piemērs un visai bieži ir pārklāšanās. Un ja nav skaidri noteikts definīcijas un atbildība, tad tā vietā, lai rastos uh, pārklāšanās starp pienākumiem, radīsies tikai problēmas. Tādēļ ir būtiski saprast šos elementus pienācīgi. Domājot par kibernoziedzību, mums ir divas problēmas. No vienas puses ir bailes, un no otras puses izmaksas. Praksi, praktiski runājot, kibernoziedzība kā termins tiek piemērots ļoti plašam noziedzīgu nodrījumu spektram, par to jau runāja iepriekšējie runātāji savās prezentācijās. Es tikai gribēju norādīt, ka kibernoziegumi savā ziņā ir um, tāda nozieguma ar ļoti plašu seku spektru. Uh, Tomēr darbības, par kurām runājam, runāt par kibernoziedzību, ir ļoti dažādas. Eiropas Savienības pilsoņi vislabāk, visticamāk zinās uh, krāpšanās gadījumus, uh, saņemot ēpastus. Izmaksas, izmaksu aplēses ir aptuveni 10 centi uz cilvēku gadā. Uh, Bet, ja gribam novērst šo noziedzību, izmantojot ugunsmūrus un dažādas citādas drošības instrumentus, var pat iztērēt 60 mārciņas vai simts reizes vairāk. Bet mums jādomā, vai mūsu bailes ir pamatotas un kādas ir komerciālās intereses uh, Saistībā ar šādu spriedzes radīšanu mēdījos par kibernoziegumiem kopumā. Daži gadījumi ir ļoti svarīgi. Citi nav tik būtiski. Un citos gadījumos krietni labāk būtu, ja jautājumi tiktu risināti ar noziedznieku sodīšanu, nevis profilaktisku pieeju. Un tie ir tie jautājumi, kas tiek atspoguļoti masu mēdījos, bet no otras puses ir jārunā par privātumu politiku, kas netik bieži parādās sabiedrības uzmanības lokā. Mākoņu skaitļ, skaitļošana ir novērtēta par zemu. Un jāsaka, tā ir viena no lielākajām problēmām, ar kur esam saskārušies diskusijās starp ekspertiem. Tiek teikts, ka 40 gadus vecais juridiskais modelis attiecībās starptautisko datu pārnesi tiek apdraudēts mākoņu skaitļošanas kontekstā un apdraud Eiropas Savienības pilsoņu tiesību ievērošanu. Patērētāji ir tie, kas maksā un sadz šo risku tādēļ, ka mākoņu skaitļošanā un šajā datu centrā netiek pienācīgi apstrādāt dati. Tādēļ patērētāju tiesības tiek apdraudētas šajos darījumos, šajā datu pārnesē, un ir jārunā par datu apstrādātāju un uzraugu atbildību. Un, in, un um, cilvēku datu aizsardzība, kā datu subjektu tiesību ievērošana ir būtiska, un tai ir jābūt prioritātei. Bet jautājums, kādēļ tas tā nav? Šķiet, ka jau atkal ir jāizdara izvēle. Vai mēs koncentrējamies uz kiberdrošību? Un tad ir diskusija par valstu drošību, noziedzību un policijas spēkiem, vai par pilsoņiem kā tādiem. Un tad mēs redzam, ka pastāv divu veidu vīzijas vai skatījums, kas savā ziņā nesakrīt, jo no vienas puses ir tiek ņemts vērā uzņēmumu intereses, un mūsu darbā svarīgi ir atcerēties to, ka vairums aģentūru grib skaidrus rezultātus, grib skaidru globālu interneta regulējumu. Tikai šādā veidā mēs izstrādāsim kopēju stratēģiju, kas nebūs nacionāla, nebūs Eiropas līmeņa, bet būs globāla līmeņa stratēģija. Un tas ir tas būtiskākais diskusija elements. Ja paraugamies uz IP adrešu piešķīrumiem un kibernoziedzību, tad redzam, ka galvenās bažas saistībā ar mākoņu skaitļošanu ir saistīts ar noteikumu izveidi, kas veic šo sadalījumu un piešķīrumus cilvēkiem saistībā ar specifiskām IP adresēm. Un tādējādi mēs varētu vai nu atrisināt šo problēmu, bet potenciāli atrisināt šo vispārējo vi problēmu. Bet tas ir saistīts ar ļoti sarežģītiem jautājumiem par attiecībām starp uh, valsts uzņēmumiem un, un valsts sistēmām. Savstarpējā sadarbspēja ir būtisks elements. Un esam dzirdējuši, ka tiek, notiek darbs pie atsevišķu internetu sistēmu attīstības. Tādēļ jautājums par reģionālo mākoņu skaitļošanu noteikti ir elements, kas jāpatur diskusijās. Kādēļ? Atbilde ir tāda, ka datu zaudējumu un datu aizsardzību mākoņu skaitļošanā un jāsaka, ka ļoti reti Eiropas pilsoņi ir diskusiju centrā. Bieži tiek runāts par valstīm, par uzņēmumiem, par starpvalstu attiecībām, bet kur paliek cilvēks? Un tas ir jautājums, par ko domājam mēs. Tātad mēs domājam par cilvēku nevis kā patērētāju, bet cilvēku kā par pilsoni. Tas ir galvenais elements, par ko ir jādomā pilnīgi visiem. Netiek pietiekami bieži domāts par šo jautājumu, jo mēs koncentrējamies uz valsts aizsardzību, noziedzību, uh, un nu, ir jāizšķirs par prioritātēm, vai ņemsim vienu vai otru. Diskusijas ir patiešām plašas, bet notiek tikai par šiem diviem elementiem. Bet, ja domājam par pilsoņu aizsardzību pret noziedzību vai datu zaudējumiem vai um, datu ļaunprātīgu izmantošanu, nu, tas ir pavisam cits jautājums. Un šis jautājums nav pietiekami vēl risināts. Nobeigumā vēl par datu aizsardzību. Galvenais izaicinājums ir uh, fizisku personu tiesību īstenošana saistībā ar datu apstrādi. Kas tad īsti ir atbildīgs? Um, uzraugs vai operators, apstrādātājs? Un jo īpaši par to jādomā trešo valstu likumdošanas kontekstā. Tagad došu vārdu uh, Baudena kungam, kurš plašāk stāstīs. Lūdzu. Bauden, your turn. Uh, thank you very much, Professor. Paldies uh, par to, ka uh, jūs uh, tik skaidri izšķīrāt dažādus uh, jautājumus, bet uh, tagad mēs runāsim par vienu konkrētu aspektu. Varētu būt liederīgi, ja mēs uh, tagad pēc eh, kibernoziegumiem eh, eh, parunātu par šo atskaiti. Protams, mēs neskatīsim visu kibernozied, kiberdrošības paketi detaļās, bet mēs runājām par kibernoziegumiem, runājām arī par valsts drošību, kas ir jūtīgs jautājums, bet trešais ir Um, izlūkošanas informāciju, ko vāc trešās valstis. Mēs visi saprotam, ka uh, ir uh, Eiropas institūcijām un datu aizsardzības iestādēm un parlamentam ir uh, jāapskata arī pilsoņu drošība pret uh, trešo valstu uh, spiegošanu. Tātad, ja mēs varam atgriezties pie pirmās lapas, kreisajā pusē jūs redzat eh, jaunu eh, datu centru un labajā pusē bija istaba. Tātad San Francisco eh, telekomunikāciju centrs 2003. gadā. Jautājums ir, vai uh, ir šīs divas tehnoloģijas ir savienojamas. Eh, kad mēs runājam par šiem datu mākoņiem, tad ir runa par, eh, mēs domājam par fotografiju un e-pāstu glabāšanu, bet uzņēmumiem ir svarīgāka informācija vai arī valdībām Nesen uzņēmumi un uh, valdības varēja apstrādāt informāciju lietojot iekārtas, kas atrodas Eiropas teritorijā, bet uh, tagad var būt uh, tā, ka visi Eiropas dati migrē, pārvietojas uz mākoņiem un tur tiek apstrādāti. Šeit priekšrocība ir tāda, ka Jūs varat eh, izmantot tūkstošus datoru, lai risinātu eh, problēmu, un tas ir daudz labāk nekā vienkārši datu glabāšana. Eh, tagad par vienu valsti, tātad konkrēti par ASV Um, ASV ir ļoti liela rūpnieciskā jauda, kas tiek izmantot arī mākoņa skaitļošanai. Un 2003. gadā San Francisco interneta tehniķis atklāja, ka tiek būvēta slepena telpa, kur ir no vienas puses kabeļi, mm, kas izplata informāciju, un no otras eh, puses eh, ir eh, ierīce, kas pārbauda visu informāciju, kas tiek pārvietota pa optisko šķiedru, un tad daļa no šīs informācijas nonāk Nacionālās drošības aģentūrai. Nu, šī informācija nonāca New York Times 2005. gadā un tad arī uh, vairāki citi eh, cilvēki informēja par šo problēmu un mēģināja pievērst sabiedrības uzmanību tam, ka tiek nelegāli novēroti ASV pilsoņi. 2007. gadā eh, bija likums aizsargājiet, eh, tātad Amerikas aizsardzības likums, kurš legalizēja šo praksi kad um, valdība varēja ievākt praktiski visus datus un tad analizēt vēlāk. Pēc ASV likumiem ir īpaša aizsardzība ASV pilsoņiem. Tātad šeit uh, strīds bija tikai par ASV pilsoņu, um, bet ne ārzemnieku tiesībām. 2008. gadā, tieši pirms prezidenta Obamas ievēlēšanas, e, šīs informā, šī jautājumi tika atrisināti pieņemot grozījumu, e, kurš groza 1978. E, gadā pieņemtu likumu, un tā tad tiek tiktu nodrošināta ārvalstu informācijas vākšana. Tātad šeit dati tiek vākti tikai par cilvēkiem, kas nav ASV. Ir šo datu vākšana ir atļaut līdz vienam gadam, un visa šī informācija notiek pilnīgi slepeni vākta. Un Tā tad eh, ASV eh, ceturtais konstitūcijas labojums nodrošina eh, privāto datu aizsardzību. Un jautājums bija, kā saskaņot šo informāciju ar ceturto labojumu. Ko nozīmē informācijas vākšana ārvalstīs? Protams, tur ir sabotāža, terorisms un noziegumi, kā jau varētu gaidīt bet ir informācija arī par ārzemēs esošu politisko organizāciju vai teritoriju, kas ir saistīta ar ASV ārlietām. Tā ir ļoti plaša definīcija, un ja salīdzina ar Eiropas Savienības valstīm, tad Eiropas likumos nav nekur šādu eh, pilnvaru tīri politiskai novērošanai tātad 81.8 eh, eh, sadaļa šajā dokumentā, kas ASV tika pieņemts, apvieno vairākas normas. Tātad viens ir vēršanās eh, pret pārējās pasaules datiem, otra norma attiecas uz tā sauktajiem uh, tālvadības datu pakalpojumiem, jeb šiem pašiem mākoņu datiem. Tā tad um, notiek ne tikai telekomunikāciju uzņēmumu noklausīšanās, uh, bet uh, arī, piemēram, Microsoft kompānijai var pieprasīt vākt šādu informāciju. Uh, tā tad Nu, ja jūs domājat, ka jūsu dati ir aizsargāti, tad eh, eh, nu, tā tas nav, jo eh, šiem jūsu datiem var piekļūt. Tā tad šeit ir runa nevis par mākoni kā datu glabāšanu, bet kā informāciju, kuru, kurai kāds cits var iegūt pieeju. Uh, Eh, šeit ir runa ne tikai par eh, cīņu pret terorismu vai noziedzību, bet eh, tīri izlūkošana kā ārpolitikas instruments. Tā tad bija noteikums, ka šai izlūkošanai ir jāatbilst ASV konstitūcijas ceturtajam labojumam, un es lūgtu vēlreiz iepazīties ar ASV paziņojumu, jo uh, ASV paziņojumā vispār nekas no tā, ko es šeit jums e, pastāstīju, nav minēts. Tātad vairāk mēnešu laikā ASV valdība vispār neko nesaka par šiem jautājumiem. Pēdējos dažos gados noskaidrojās, ka ceturtais konstitūcijas labojums e, nedod nekādu aizsardzību cilvēkiem, kas nav ASV pilsoņi un atrodas ārpus ASV. Tātad jebkuri e, Eiropas Savienības e, e, pilsoņu dati, kas nonāk ASV jurisdikcijas, jurisdikcijā esošā datu mākonī, var tikt novērot vienkārši politisku iemeslu dēļ. Tātad, ja jūs šeit apskatāt datu um, apstrādi. Tātad um, valdībām vajadzēs vērsties pie uzņēmumiem Google un Microsoft un uh, ievē, iestrādāt programmā šos kontrols mehānismus. Un um, tad valdība arī varēs novērot uh, šos uh, personas datus. Uh, Jūs man varat uzdot jautājumu, jo man nav uh, laika uh, to skatīt detaļās. Šeit mēs runājam ne tikai par datu pieprasījumiem. Um, mēs nerunājam par to, ka tiktu uh, mēģināts likumīgā veidā Uh, formulēt uh, pieeju, mm, nodrošināt pieeju datiem, bet uh, šeit ir runa par visu datu plūsmu novērošanu. Nu, šeit ASV pilsoņu brīvību Savienība 2006. gadā mēģināja noteikt šos pieejas punktus informācijas sistēmām jo tāds punkts nebija tikai viens, eh, tie ir eh, vairāki. Un tagad mums ir eh, drauds no nu, tāds, ko sauc par mažino līnijas problēmu. Tā tad ir daudz runāts par datu aizsardzību, par pasažieru personas datu un bankas datu aizsardzību. Uh, bet uh, šos noteikumus var apiet. Tāpat kā apgāja mažino līniju savā laikā. 29. Uh, uh, um, šis pāns likās neaktuāls, bet pagājušā gada vasarā tika publicēts atzinums par mākoņu skaitļošanu un tur tika runāts par datu e, aizsardzību un par to, ka ir nepieciešams nodrošināt, lai līgumi par starp, e, savstarpējo juridisko palīdzību ir vienīgais veids, kā pie, piekļūt e, personas datiem citā valstī. Tomēr risinājums, kā šeit ir piedāvāts, reāli nestrādā jo eh, tas juridiskais eh, risinājums, ko mums piedāvā, neko neatrisina. Nu, vēl datu aizsardzības pakete ir arī tā saucamie saistošie uzņēmuma noteikumi. Eh, man nav laika šo terminu šeit skaidrot, bet tas ir juridisks mehānisms, ko datu aizsardzības iestādes un uzņēmumi uh, Eh, gatavo, lai eh, atzītu, lai padarītu šo datu pārnešanu uz mākoņiem par likumīgu. Un eh, mēs redzam nākamajā lapā, ka tādas likumīgas iespējas piekļūt informācijai jau ir iebūvētas sistēmā. Tā tad ir paredzēta Uh, likumu, uh, ASV likumu pielietošanu un datu aizsardzības pakete uh, šeit neko nenovērsīs. Mums ir vajadzīgs pilnīgi cits virziens. Nu, varētu arī domāt, ka šeit ir Eiropas Savienības un ASV diskusijas, kurās tad varēs atrisināt to visu, bet Šeit ir neoficiāla informācija, tātad no 2011. gada, ka ASV uzskata, ka e, šie privātu, privātpersonu apmaiņa ar datiem nav aizsargāta. Tātad mums e, ir informācija, uh, Eh, kad visi Eiropas Savienības dati ir eh, pieejami novērošanai. Protams, bija eh, tā saucamā ešalona afēra, kur tika novērot, kur notika saziņas noklausīšanās, bet tagad ir runa par visu datu novērošanu. Nu, datu aizsardzība mākonī reāli nepastāv. Protams, ja jūs tikai glabājat datus, tad eh, tos var eh, aizsargāt. Un eh, trešās valsts valdības izdarīta novērošana liek uzdot jautājums par pamatiesībām, jo tas ir pavisam kas cits nekā Eiropas valdības rīcība. Eiropas personu datu novērošana politiskiem mērķiem ir ASV likumīga no 2008. gada, un to neievēroja ne Eiropas komisija, ne datu aizsardzības iestādes, tātad neviens šo faktu neievēroja. Un veidojot datu aizsardzības regulu, jau ir izstrādātas Um, vājās vietas, kas padarīs šo novērošanu iespējamu. Un, ja jūs sekosiet uh, rakstiem uh, internetā, tātad Twitter rakstiem, uh, tur Eiropas sabiedriskā doma ir tāda, ka nu, Eiropieši vienkārši nevar saprast, kā mūsu datu aizsardzības iestāde varēja palaist garām vai tīšu prātu atļaut šādu uh, pieeju datiem. Paldies! Paldies abiem runātājiem, un mums vēl ir dažas minūtes palikušas, tā tad izmantosim tās liederīgi. Vai kāds vēlas komentēt vai uzdot jautājumus? Intveld kundze. Uh, yes, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Komentārs par otro prezentāciju. Jo pirmā e, bija lielā mērā saskanīga ar manis agrāk izteiktajām piezīmēm. Bet par otro runājot, manuprāt, pirmo reizi, kad es uzdevu parlamentāro jautājumu, kas bija 2007. gadā vai pat pirms tam, bet tāpat kā jūs, es, es konstatēju, ka neviens nav uz to rieģējis, un es, ja tās nebūtu savienotās valstis un būtu Ķīna, tad jā, varbūt viņiem pat varbūt nav vajadzīga likumdošana, lai to, lai to darītu, un uh, esmu pārliecināt, ka arī citas valstis būtu tajā ieinteresētas, bet gribētu uzsvērt to, ka šī nav tehniskā problēma, bet juridiskā tā ir eh, pats, jā, šie būtu vecie labie papīra arhīvi, tad problēma būtu tāda pati. Trešā valsts, šajā gadījumā Savienotās valstis, uzskata, ka dati, kas tiek uzkrāti e, Eiropas teritorijā, ir viņu jurisdikcijā, jo viņu jurisdikcijas definīcija būtu tāda. Mēs varam sūdzēties par savienotām valstīm, vai Ķīnu, vai Krieviju, vai jebkuru valsti, kas to dara, bet reālā problēma pastāv Eiropā. Mēs esam to uh, nesuši Eiropas komisijas priekšā neskaitāmas reizes. Es uzdevu pirmo reizi šo jautājumu 2007. gadā, vēl pirms tam. Eiropas komisija līdz šim ir izlikusies neko neredzam, nedzirdam. Vai nu viņi ir ļoti e, kautrīgi sarunās ar amerikāņiem, vai vienkārši neprot šo jautājumu risināt. Komisija uzskata, ka un apgalvo, ka problēma būs atrisināt ar jauno e, regulu. Nē, tā nebūs. Reālā problēma problēma ir tā, ka Eiropas komisija un Eiropas valdības neaizstāv Eiropas pilsoņu intereses. Un plašāk par šo jautājumu mēs runājam ar Nīderlandes valdību un varbūt, varbūt arī citās valstīs jautājums ir izskanējis. Jo uzņēmums, kas ražo uh, Eh, nīderlandiešu pases ar pirkstu nospiedumiem no Nīderlandes eh, pilsoņiem. Šie dati ir pieejami saviroto valstu varas iestādēm brīvi bez eh, ierobežojumiem. Tagad uh, mēs veidosim medicīnisko reģistru sistēmu, kur pārvaldīs uzņēmums, kurā pārsteidzoši vai otra pareizāk sakot bez jebkādiem pārsteigumiem arī ir klātesošam Savienoto valstu teritorijā. Un es ceru, ka beidzot kāds komisijā ķersies pie šī jautājuma un sniegs atbildi, jo vairāk viņi nevar ilgāk klusēt, un esam gandrīt, ka jūs mums sniedzāt tik daudz materiāla un uz kuru ir jāatbild. Paldies, Sargent, Sargentīnī kundze, paldies priekšsādātājiem. A question, because I'll... Es um, pēc brīža runāšu par mākoņdatošanu, bet Man jautājums ir, Boden kungs, jūs um, sacījāt pirmīt, ka datu aizsardzības direktīva neaizpilda tos uh, trūkumus, kas ir vajadzīgi mūsu datu drošībai. Vai jūs varētu precizēt uh, kaut ko, jo grozījuma termiņš tuvojas? Romero kundze nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, arī. Ja tā es tāpat kā kolēģi esmu iespaidota no šiem skaidrojumiem, jo vienmēr par nākoņu datošana likās kā kāds tabu, neviens nezināja, no kā tas sastāv, kur atrodas šīs e, datu bāzes, bet viss ir samērā vienkārši un, un tik tiešām Eiropā nav bijis intereses dziļāk pie šī jautājuma strādāt. Un varbūt mēs koncentrējamies nepareizi. Mēs visu pēcpusdienu runājam par kibernoziedzību, bet eh, reāli mums ir jārunā par mūsu eh, pilsoņu eh, tiesībām un aizsardzību, kad viņu dati tiek paņemti bez viņu piekrišanas. Un šīs tehnoloģijas eh, var tikt izmantotas, un mēs runājam šeit par kaut ko daudz dziļāku. Un mēs eh, šeit runājam par datu eh, aizsardzību, netiek runāts par mākoņdatošanu. Kā ir iespējams, ka reg regulā un, un, un, un direktīvā nav runas par mākoņdatošanu? Uh, šeit ir runa par mūsu, mūsu arhīviem, kas atrodas nezinām kādā valstī, kur var atrasties šīs datu centrālas fiziski. Mēs zinām, ka e, fiziski mūsu kaut kur iesniegtie dati var izrādīties Savienotajās valstīs. E, ir jārunā par to. Ja tas ir starptautisko tiesību jautājums, tad komisijai tas būs jāskata e, kur arī tas nebūtu, bet datu aizsardzības eh, eh, paketēs ir jārunā par mākoņdatošanu. Mēs vēlamies, eh, lai tiktu iekļauti tie jautājumi, kas ir vissteidzamākie mākoņdatošanas ziņā, kas ir jārisina. Mēs veidojam uh, Eh, tā, tādus amatus kā datu atbildīgos, datu, eh, datu aizsargātājus, bet tad, kad mēs nododam trešajām valstīm bez jebkādas kontroles, vai ir iespējams noteikt kādus steidzamus punktus, kas ir jārisina, lai šajā uh, datu aizsardzības debatē mēs to iekļautu. Manuprāt, tas ir steidzami risināms, un es pateicos par šo iniciatīvu. Tagad ir laiks atbildēt uz jautājumiem. Ja vairāk neviens nevēlas izteikties no sēžu zāles, ja nē, tad mēs pievēršamies atpakaļ e, trivīdei. Un vispirms vārds profesoram Bīgovam, varbūt Bodenkungs grib pirmais izteikties. Questions. Lielas paldies par jautājumiem. Sākumā gribētu pateikties Sofija Develts kundzei, jo viņa strādājuši pie šī jautājuma ilgāk nekā citi deputāti. Tikai kāda lieta - FISA labojums nav saistīts ar šo patriotu aktu, bet, nu, tur ir zināmas bāžas, un ar, tas ir arī atspoguļot ziņojumā. FISA grozījumu akts Tādā gadījumā, ja neesat ASV pilsonis, tas jums ir pat negatīvāks tiesību akts. Bet, nu, tas tāda pavisam īs um, minējums. Tālāk par grozījumiem. 48. lapusē ziņojumā esam iekļāvuši vairākas rekomendācijas, un pavisam īsi par tām. Pirmkārt, mums jāpārtrauc piemērot um, atkāpes attiecībā uz datu pārnesi uz trešajām valstīm, izmantojot mākoņu datošanu, jo tas sagādā problēmas uh, reāli cilvēkiem, kas to izmanto un arī uz ko attiecas, jo esošā datu pārnesi saskaņā ar atkāpēm nenodrošina aizsardzību saskaņā ar datu šo masu novērošanu. Datu iestādes to zina, datu aizsardzības iestādes to zina, bet, manuprāt, Tas, ko FISA piemēro mākoņu datošanai, ir kļuvis par aktuālu jautājumu tikai pēdējā gada laikā. Un ceru, ka skaidrs ir tas, ka FISA piemērošana mākoņu datošanai, tas ir tas elements, kas rada mums lielas bāžas. Vēl kāda rekomendācija. Mums ir nepieciešama, nepieciešams intensīvs un tūdaļ veikts akadēmisks pētījums par šiem jautājumiem, jo Eiropā patiešām pietrūks cilvēku, kas būtu lasījuši un iepazinušies ar šiem datiem, ne tikai ASV likumdošanas sakarā, bet arī runāt par trešajām valstīm. Ir trešās valsts, kas būs aktuālas, aktuāli partneri mākoņu datošanas kontekstā, bet nav pietrūks mums šo ekspertu uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Tādēļ Tikai pateicoties um, veiksmēji varējām jūs šodien iepazīstināt ar mūsu priekšlikumu, jo mūsu darba kārtība ir pārpildīta arī ar citiem jautājumiem. Trešā rekomendācija ir jābūt brīdinājuma sistēmai, brīdinot Eiropas pilsoņus, kad tie iekļauj šos datus um, mākonī, uh, no vienas valsts, nu, pastāv risks, ka viņu darbība tiks uh, novērota, un tur nav nekādi pamatoti iemesli, kas būtu pamatot Eiropas likumdošanā. Un vislabākā datu aizsardzības iestāde Eiropas Savienībā patiesībā ir Šlezvigs Holšteinas uh, reģionālās datu aizsardzības iestādes Vācijā. Arī tās ir brīdināts par šiem jautājumiem, un tās ir rekomendējušas, lai Eiropas Savienības pilsoņi laicīgi saņemtu brīdinājums par šādu datu uzraudzību novērošanu. Nobeigumā jāsaka, kā jau minēja Sofija Intervelde, nav patiesībā nekādu tehnisku garantiju, ko var nodrošināt pret šādu masu uzraudzību. To var darīt arī slēptā veidā, atbilstoši uh, valsts uh, likumdošanai un nav iespējas veikt revīziju drošības iestādēm. Un nebūs iespējams atklāt, vai šāda, um, tātad pamatoties uz kādiem apsvērumiem notiek šī novērošana. Jo pēc idejas galvenais mērķis ir veicināt uh, mākoņu datošanas kapacitāti Eiropas Savienībā Un ir būtiski runāt ne tikai par programmatūru, bet arī aparatūru. Manuprāt, tā jābūt ir atvērtai, atvērtā šī avota programmatūrai. Un līdz 2020. gadam vajadzētu panākt uh, to, ka 35% no datoru lietojuma notiek šādā veidā, pretstatā pagātnē. Uh, Tomēr jāsaka, mani patiešām pārsteidz tas, ka šis jautājums ir pilnībā atstāts novērt, novārtā komisijas um, komisijā, un, un to ir ignorējušas arī datu aizsardzības iestādes. Paldies! Bigokungam vārds lūdzu. One point also because we are. Vēl kāda lieta. Mēs runājam par starpvalstu attiecībām, tomēr mums, mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka Eiropas pilsoņiem uh, nav izvēles tiesību tādā gadījumā, ja uzņēmums pievienojas um, šim mākonim. Tādēļ ir svarīgi, lai ne tikai pilsoņi saņemtu brīdinājumu, bet arī uzņēmumi, kas izvēlas šādu ceļu, lai nodrošinātu labāku pārvaldību, peļņas iespējas un tam līdzīgi. Jo mēs it kā saprotam, kādēļ viņi to dara, bet. Um, jābrīdina arī uzņēmumi, arī tas ir svarīgi. Labi, saka priekšsēdētājs ļoti skaidrs komentārs. That was a clear statement, and I think if... Un, ja šobrīd papildus jautājumu nav, tādā gadījumā varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Arī tas ir saistīts ar šo pašu jomu - kiberdrošības pakotnē, kiberdrošības jautājumu kopumā. 14. darba kārtības punkts. mākoņu datošanas potenciālu atraisīšana Eiropā. Uzklausīsim mūsu referenti Džudica Argentīnī, bet sākumā liels paldies abiem mūsu runātājiem, mūsu viesiem. Paldies Bigo kungam un Baudena kungam. Lūdzu, Sargentīnī kundze, dosim vārdu jums, iepazīstināt mūs ar atzinumu projektu un tad notiks arī viedokļu apmaiņa. Lūdzu, došu jums vārdu uz pusstundu. Es ceru, ka mm, man nav jārunā pusstundu. Nē, nē, ir paredzēts laiks uz nākošo pusstundu, jo pēc tam ir vēl viens punkts paredzēts, un es vienmēr sekoju tam, kā tiek ievēroti termiņi. Uh, tad, kad mēs it īpaši vēl jau vairāk tuvojamies dienas beigām, bet tagad vārds, vārds jums paldies, priekšsēdētāji, paldies. Um, Didie Bigo un profesoram Bodenam un arī informācija, ko mēs dzirdam no komisijas. Bet sākšu ar to, ko es dzirdēju par Amazon Europe. Viņiem izklāstīja man, ko viņi dara, ar ko nodarbojas. Es domāju, viņi pārdod grāmatas un diskus, bet viņi pārdod telpu vai izīrē telpu mākonī. Tā ir liela viņu biznesa niša. Un, ja es eh, noīrēju, gribēju zināt garantijas, ja es eh, noīrēju telpu jūsu mākonī virs Eiropas, vai esmu drošībā? Jā, jā, varat būt drošībā, tas ir mākonis virs Eiropas. Un tad, kad šī dāma devās prom, eh, mani tomēr viņa nebija pārliecinājusi. Es domāju, tā ir Amerikas kompānija. Uh, Un runājot par mākoņu datošanu, mums ir ITRES un jūrī komitejas desmitais noteikums, un mums ir jārunā par robežu noteikšanu šeit mākoņu datošanā, un es gribētu, lai komisija saka, jā, mēs izveidosim divu uz 2020. gadu būs 2,5 miljonu jaunas darba vietas, un tas mums piešķirs 160 miljārdu eiro IKP izaugsmē. Es tā gribētu, tas būtu skaisti, bet tas nenotiks, ja mēs neieviesīsim pietiekamus un pienācīgus noteikumus, lai Eiropas mākonis varētu pastāvēt. Un es domāju, ka šeit mums ir vin-vin situācija, jo tikai ar stingriem noteikumiem par to, kā aizstāvēt Eiropas pilsoņus un uzņēmumus pret noziedzniekiem, kā arī pret trešajām valstīm, kā arī mūsu pašvaldībām, vai mēs varam, kā mēs varam veidot Eiropas mākoni, jo Baldenkungs jau sacīja, varbūt jūs domājat par saviem mērķiem web e-pastiem vai par jaunu aktualizāciju vietu telefonam vai, vai planšetei. Bet es domāju par privātu bankām. Visas lielās bankas uh, darbojas ar mākoņiem. Jūsu apdrošināšanas kompānija, kas dod iespēju jums e, iekļaut e, adresi jūsu informācijas tiešsaites polisie, kur viņi to glabā. Manas veselības dosjē. Es negribētu, lai kāds cits to lasītu, un es negribētu, lai trešā valsts to pētītu. Šobrīd mākoņu eh, datošana ir balstīta galvenokārt Savienotajās valstī, varbūt Indijā, bet katrā ziņā tas nav liels biznes šeit Eiropā. Ja, pat ja mūsu uzņēmumi izmanto tos mākoņus, kas peld eh, virs citām jurisdikcijām, ar PNR dosjē un ar citām, eh, citām direktīvām, mēs zinām, ka mēs nosūtām uh, datus uz ASV. Dažiem tas patīk, dažiem nē, bet mums tas ir zināms. Bet ar mākoņu datošanu mēs to nezinām. Pareizāk sakot, mēs to neaptveram. Lai aizsargātu pilsoņus pret eh, noziedziniekiem, pret ārvalstu valdībām un mūsu pašu valdībām, mums ir jāstrādā pie trim lietām un tas ir programma nodrošinājums, eh, tie ir dzelži un tas ir līkums. Un es nedomāju, ka komisija var sagatavot eh, piemērotus apstākļus mākoņu datošanai, ja mums nav likumdošana, kas attiektos Eiropas eh, valdībām, kompānijām, lai varētu šo mākoņu datošanu veikt pilnībā Eiropas jurisdikcijā. Es cerīgi raugos uz sadarbību ar jums visiem. Es aicinu jūs uz pirmo viedokļu apmaiņu visdrīzāk. Tas varētu būt Marta Strasbūrs sesijas laikā, un ja jums jau ir kādas idejas un viedokļi jau, tad lūdzu dariet man to zināmu, un mēs varētu cerams sagatavot atzinumu projektu, kuru mēs varētu ar jums apspriest martā. Paldies! Thank you, Mrs. Paldies, Argentīni kundze. Un tagad vieta diskusijām. Vai kāds vēlas izteikties? Vai kāds grib uzdot jautājumus? Tienta Filīdis kungs. Well, I want to thank uh, Judith very much for her approach. It's an approach. Paldies, gribu pateikties Judītei par um, viņas pieeju, es varu tikai piekrist. Manuprāt, mākoņdatošana, kas man ir ļoti mākoņēns, miglēns jautājums, bet šķiet, ka tomēr tas varētu būt ļoti noderīgs uzņēmumiem pasākums. Tomēr pastāv risks, ka Tas ir naudas darbs un gribu vērst uzmanību uz to, ka mums ir jāskata tādi jautājumi kā kontrole, atskaitīšanās, datu e, transfers, jurisdikcijas. Mums šeit ir jāizturas ļoti uzmanīgi. Un no mana un no Libe viedokļa mums ir jābalstās uz principu, ka tehniski jebkie jauninājumi nedrīkst e, pārkāpt tiesības, tā skaitā e, datu aizsardzību. Mums ir jāizturas piesardzīgi un e, konkrēti jākoncentrējas uz subjektiesībām, uz skaidriem noteikumiem, uz līdzsvaru trūkumiem, uz skaidru noteiktu atbildību, uz um, e, E, patērētāju aizsardzību, nodrošinot, e, nodrošinot viņu vispārīgu mm, nos, patērētāju tiesību aizsardzību. Paldies, turpina priekšsēdētājs. E, vai grib izteikties komisija vai padomē? Pēc tam, kad referente ir izteikusies, vai komisija grib izteikties? Lūdzu, komisijas pārstāvis. Yes, please. Thank you very much. Uh... Paldies! Tad, tad es pārstāvu nodaļu, kas pārzina uh, mākoņu datošanas uh, sakarus, un es gribētu piedāvāt eh, referentam un komitejas locekļiem tehnisko atbalstu, ja jums tas ir vajadzīgs, uh, gatavojot jūsu atzinumu. Uh, un es priecājos, ka Lībe e, e, gatavo šo e, atbalstu šo dosē, un mums ir kolēģi arī no Tieslietu ģenerāla direkcijas arī viņi varētu piedāvāt savu palīdzību. Viens no mākoņa izaicinājumiem ir tāds, ka dati nav tieši jūsu kontrolē, bet šie dati eh, pāriet uz datoru, kas atrodas kaut kur citur. Protams, ir tāda iespēja, ka kontrols zudums un ko darīt, ja eh, jūs zaudējat kontroli, bet no otras puses ir milzīgs ekonomiskais labums un priekšrocības. Es saprotu, ka e, šeit jūs vairāk runājat par riskiem, e, tie jūs uztrauc vairāk, bet ir arī jādomā par iespējām, e, ko piedāvā šie dātu mākoņi un šeit ir arī runa par to, kā iegūt vēlamo rezultātu bez pārāk liela riska. E, mēs e, atbalstam pētījumus, e, kuri ļaus jums novērst dažas no tām problēmām. Piemēram, jūs varat sadalīt datus vairākās daļās, lai kāds, kurš iegūst vienu jūsu datu daļu, nevar salikt kopā visu. Un ir arī eh, šo šifrēto datu apstrāde, eh, lai bez atšifrēšanas, un ir arī eh, metodes, kādā veidā apstrādāt šifrētos datus un pārsūtīt uh, uz kādu citu vietu, kur šos datus var droši apstrādāt. Mēs strādājam pie jaunām tehnoloģijām. Bāžas par eh, to, ka tiesība aizsardzības iestādes var piekļūt datiem, eh, tas ir ļoti interesants jautājums, un mēs to esam minējuši paziņojumā. Nu, varbūt šeit uh, bija citāti neoficiālie dokumenti, kas eh, vēl ne par ko neliecina, jo process nav īsti pabeigts, nav vēl pabeigts. Un eh, tā tad sarunas vēl nav beigušās, un komisija eh, tur nu, šajā sarunās nodrošina datu aizsardzību. Es priecātos apspriest ar referentu, kā e, strādā visi šie noteikumi, jo e, ziņojumā tie viss nebija pilnībā apskatīts. Es negribētu apskatīt e, sīkāk detaļas, bet daudzi jautājumi, ko mēs skatīsim, tiks ņemti vērā līguma noteikumos un noteikumos Līguma noteikumi mums ir ļoti svarīgi, jo jūs eh, varat aizsargāt eh, pats eh, sevi gan kā uzņēmējs, gan arī kā patērētājs. Un sākāra un tieslietu ģenerāla direkcija sāks arī skatīties, kāda veida līgumu jūs saņemat, ja jūs eh, saņemat šos mākoņu veidu pakalpojumus, un šim līgumam ir jābūt eh, pārskatāmam un eh, pamatotam. Varbūt mans kolēģis no Tieslietu ģenerāla direkcijas kaut ko pateiks, bet 29. panta darba grupa uzsvēra, ka jūs varat saņemt atbalstu, lai pārliecinātos, ka šis eh, datu eh, mākonis eh, ir jums droši lietošanā. Lielākā daļa svarīgo jautājumu ir minēti paziņojumā un mēs gribētu eh, apspriest cīkāk eh, vai no referentu vai jebkuru citu, kuram ir interese. Paldies komisija. Varbūt īrijas prezidentūra vēlas eh, kaut ko teikt. Ja nē, Baudenkungs, vai jūs gribētu izteikt komentāru? Nu, ja, varētu to, eh, ja jūs to varētu izdarīt īsi, tad mēs jums dosim vārdu un pēc tam vēl runās referents. Paldies par to, ka jūs atļāvāt atbildēt. Es gribēju šeit runāt par trim jautājumiem. Eh, pirmkārt, eh, šī datu sadalīšana Eh, tā ir tikai eh, derīga datu glabāšanā, bet ne apstrādē. Par šiem šifrētajiem datiem ir eh, tādi, ka esošās metodas ir apmēram mm, miljārds reižu par lēnu, tā tad nav metodas, kuras dot vēlamo rezultātu. Uh, par eh, sarunām ar ASV man nav zinām kāda jaunāka publicēta informācija. Nu, ja jums tāda ir, tad es to priecātos dzirdēt. Eh, paldies. Eh, tagad vārds referentei. Paldies. Es, protams, ņemšu, es pieņemšu komisijas aicinājumu piedalīties diskusijā. Uh, Bet vēl viens komentārs eh, par eh, datu aizsardzību, tātad par eh, šiem šifriem, ko lieto. Es saprotu, ka tas varētu palīdzēt pret kibernoziegumiem, bet ne pret trešo valstu izlūkošanu, jo viņi mums vienmēr ir solis priekšā, tātad tas nav risinājums eh, šim gadījumam par Eiropas Savienības un ASV datu aizsardzības līgumiem. Mēs vēl nevaram lemt par iznākumu, bet eh, tur ir, tieši tur arī ir problēma, jo nav vēl skaidrs, kāds būs šis iznākums. Eh, ASV drīzāk apskatītu, eh, gribētu pabeigt katru konkrēto līgumu par pasažieru datiem, par autortiesībām un eh, visiem citiem jautājumiem, eh, pirms sākt gatavot vienu pamatlīgumu par pamatiesībām. Un vēl ir viens politisks iemesls, kāpēc mums nav šī datu aizsardzības līguma es eh, joprojām domāju, ka vienmēr būs lētāk eh, šos eh, mākoņu datus izvietot kādā zemes algas valstī vai ASV, kas ir ne tikai viena sola mums priekšā, bet daudz soļus. Tā tad tā varbūt nav diskusija šai komitejai, bet es domāju, ka mēs varam palīdzēt, eh, palīdzēt ekonomikai, veidojot eh, paši savu eh, mākoņu datošanu Eiropā. Paldies! Un paldies par atzinumu projektu šajā ļoti svarīgajā jautājumā. Mums bija debates un izskatās, ka tiešām mākoņi ir savilkušies. Tātad mēs atgriezīsimies vēlreiz pie šī jautājuma paredzamā nākotnē, un vēl ir jāizdara daži eh, procedūras lēmumi, tātad Mums vēl ir jāvienojas eh, par komiteju tālāko darbību, un eh, tad mēs varēsim arī noteikt termiņu grozījumiem. Tātad paldies visiem diskusiju dalībniekiem un viesrunātājiem. Mums eh, bija interesanti viņus klausīties un arī bija ļoti interesanta diskusija. Es neredzu referentu par nākamo jautājumu, kam jāsākas pēc piecām minūtēm. Nē, viņa ieradās tieši laikā. Tātad jūs ļoti e, pareizi izreikinājāt savu ierašanās laiku vajadzīgo un tad paspēsiet uzstāties, jo mums ir šodien vēl dienas pēdējais punkts, e, pusstundas diskusija. Un e, šodien ir diskusija par eiro un citu valūtu aizsardzību pret viltošanu, kā to izdarīt ar kriminālu likuma palīdzību. E, eiro nav tikai vienīgā valūta, bet ir arī svarīga starptautiska valūta pasaules mērogā, un tas nozīmē, ka mums ir jāņem vērā arī tas, ka organizētās noziedzības grupas vilto naudu Eiropas Savienībā un ir jānodrošina aizsardzība eiro. Tātad piektajā Februārī komisija publicēja direktīvas priekšlikumu par eiro aizsardzību ar krimināla likuma palīdzību. Un mēs aizstāvēsim eiro pret viltošanu, un tieši tas ir tas jautājums, ko mēs tagad apskatīsim. Tātad eh, runās referente eh, Makintājas kundze, bet vispirms mēs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 Nu, re, šķiet, ka tagad mikrofons arī darbojas. Paldies priekšsēdētāji. Cienītie deputāti, komisijai ir liels prieks, ka ir tik agrīna iespēja iepazīstināt jūs ar mūsu jauno priekšlikumu, ko komisija pieņēma 5. februārī, ko mm, atbalstīja un ko vadīja uh, Redingas kundze, šem, komisārs Šemetas un komisārs Rēns. Vicepriekšsēdētāji Redinga to publiskos nepazīstinās to tieslietu padomu martā, un kā jūs to pareizi norādījāt, eiro un citu valūtu viltojums ir milzīga problēma Eiropas Savienībā. Ir svarīgi, lai mēs nodrošinātu uzticību banknošu un monētu autentiskumam, lai pilsoņi, finanšu iestādes un uzņēmumi saglabātu šo uzticību. Un ir jāsaglabā arī augsta līmeņa sabiedrības uzticība eiro kā tādam. Nedrīkstam aizmirst, ka cilvēki, kas saskaras ar viltotu naudu, viņiem netiek uh, izsniegt kompensācija, pat tad, ja tas ir bijis pilnīgi labticīgs darījums. Tādēļ ir zinām ietekme gan uz uzņēmumiem, gan arī sabiedrību. Kā jau priekšsēdētājs norādīja, jārunā par organizēto noziedzību, kas ir lielā mērā iesaistīta valūtas viltojumus, un tas nebūtu tādēļ, ka eiro ir viegli viltojuma valūta, nē. Pastāv ļoti mm, at attīstītas tehnoloģijas, ko izmanto organizētās noziedzības grupējumi, un eiro drošības iezīmes ir ļoti augstas kvalitātes. Bet tā kā valūta ir tik ļoti veiksmīga, tad ir organizētā noziedzība un organizētās noziedzības grupējumi uh, strādā pie šīs valūtas viltojumiem. Kā mēs zinām, tā ir otra svarīgākā starptautiskā valūta un lielā mērā tiek izmantot arī starptautiskiem darījumiem. Kopš eiro ieviešanas 2002. gadā mēs esam saskārušies ar visai augstu un ievērojamu viltotas naudas līmeni, Uh, un kopumā Eiropas Savienībā zaudējumi ir 500 miljoni eiro, un tie ir tikai atklātie viltotās naudas apjomi. Tikai 2012. gadā vien no aprits tika izņemt 500, 531 tūkstotis eiro banknošu, Un um, pateicoties tam, ka organizētā noziedzība nesnauž, šķiet, ka nākotnē šī cīņa tikai pastiprināsies, un arī Eiropols ir norādījis, ka ilgtermiņā ir novērojamas tendences noziedzības līmenim paaugstināties šajā jomā. Tas nozīmē, ka nākotnē šie draudi vai nu paliks konstanti, vai arī tik vēl pieaugs, un pastāvīgi tiek atklāti šo viltoto, viltotās naudas um, izstrādes vietas Aptuveni 330 miljonu cilvēku izmanto eiro, tādēļ šī valūta ir tik ļoti pievilcīga, tad mums nopietni jāstrādā pie drošības. Eiro ir vērā ņemama vērtība, un tas ir unikālas Eiropas Savienības intereses. Tādēļ eiro ir pelnījis arī augstu aizsardzības līmeni. Es daudz runāju par eiro, jo tas ir ļoti svarīgs kopumā, bet uz eiro attiecinātā aizsardzība, kas ir ietvert šajā priekšlikumā, attiektos arī uz citām Eiropas Savienības valūtām. Ir būtiski norādīt, ka šis priekšlikums aptver gan eiro, gan arī citas Eiropas Savienības valūtas. Un daļēji šīs normas ir paņemts no 91. gada um, Vīnas konvencijas, uh, un mēs neplānojam nu, izdarīt nodalījumu starp uh, aizsardzību pret eiro viltojumiem un citām valūtām. Kā jau noteikti zināsiet, tad uh, tiesiskais pamats šajā priekšlikumā ir 83.1 pants, un tur tiek runāts par maksājumu līdzekļu viltojumiem. Tur netiek minēta nekāda konkrēta valūta. Tādēļ aizsardzība tiks attiecināta gan uz e-, eiro, gan arī citām Eiropas Savienības valūtām. Un, protams, uh, ir uh, pas, paredzēta iespēja gan iesaistīties šajā sistēmā, gan arī neiesaist, neiesaistīties. Par esošo juridisko satvaru gribu norādīt, ka jau šobrīd mums ir neviens vien pasākums spēkā, kā daļa no mūsu juridiskā satvera, tur ietvert gan administratīvie pasākumi, gan arī apmācības. Detalizēt šobrīd par to gan nerunāšu, tomēr gribēju tikai pieminēt, ka, kas attiecas uz krimināltiesību pasākumiem, tad atkal ir jāatsauc uz Ženēvas konvenciju, kur ir izklāstītas sankcijas, un tas mums ir ļāvis um, panākt zinām progresu saistībā ar cīņu pret uh, valūtas viltojumiem. Mums ir arī 2000. gada pamatlēmums, kurā ir ieviestas definīcijas un krimināla sankcijas. Bet šis tiesība akts nu jau ir 13 gadus vecs, un tas tika izstrādāts pirms eiro uzsāka darbību. Tur ir iekļaut arī tādi neadekvāti pasākumi, uh, tie nav pietiekami efektīvi, un tas mums nav ļāvis sasniegt cerētos mērķus, jo jebkurā gadījumā eiro ir cietis 500 miljonus eiro zaudējumu. Un nākotnē direktīvai tomēr būs nedaudz cits spēks. Pamatlēmumu var īstenot dažādos veidos dalību valstīs. Tādēļ ir labs iemesls naklēt ar direktīvas projektu, lai aizpildītu šīs tukšās vietas un vājās vietas. Turklāt gribētu norādīt, ka mūsu jaunais priekšlikums nav jau nemaz tik ļoti atšķirīgs. Tur ir, um, esam parūpējušies par varbūt tādiem iztrūkumiem, kas bija esošajā regulējumā, esam stiprinājuši vājās vietas, tomēr pamatā tas ir balstīts uz šī paša vecā labā pamatlēmuma. Tajā ir precizēti zināmi aspekti, un tajā ir arī sniegts konkrētas detaļas par citiem elementiem. Definīcijas jau ir saglabātas, definīcijas šajā priekšlikumā ir saglabātas no pamatlēmuma, juridisko pamatu es minēju, esam noteikši arī minimālās normas attiecībā uz sankcijām. Teksta priekšlikums kopumā, es teiktu, ir mērķēts uz tiem pasākumiem, kas jau tagad ir tikuši identificēti, Uh, konsultācijās ar sabiedrību un iesaistītajām pusēm. Tātad elementi, kas nepieciešami, lai stiprinātu eiro aizsardzību. Esam noturējuši konsultācijas ar dalību valstīm, praktiķiem, eksperta grupām, kā arī Eiropas centrālo banku. Un visas šīs ieinteresētās puses ir identificējušas tos priekšlikumus, kas beig beigās ir iekļaut šajā priekšlikumā. Te būtiskākie elementi ir efektīvāki izmeklēšanas pasākumi un instrumenti uh, tiesību sargājušām iestādēm, lai šīm izmeklēšanas iestādēm un struktūram būtu tādi paši instrumenti kā um, noziedzības izmeklēšanai kopumā. Otrakārt, mēs vēlētos, lai uh, pa, viltoto banknošu pārvešana uz nacionālajiem centriem varētu notikt uzreiz, ņemot vērā, ka nepieciešams pietiekams naudas tātad patiesas naudas apgrozījums. Par to ir atbildīgi un runās arī mani kolēģi no Olaf. Un trešais jauno elementu kopums mūsu priekšlikumā ir saistīts ar sankciju sistēmu. Mēs gribētu, lai sankciju sistēma būtu efektīvāka, lai nodrošinātu augstāka līmeņa um, profilaksi savā ziņā un šos um, mūsu cīņas līdzekļus un instrumentus, uh, lai mazinātu um, noziedzības iespējas un paaugstināt sankciju līmeni. Kas attiecas uz sankcijām, tad gribētu norādīt, ka minimālie līmeņi un maksimālās sankcijas ir iekļauts pamatlēmumā. Astoņi gadi šobrīd. Šie astoņi gadi ir pārņemti arī jaunajā priekšlikumā. Tas ir visai ievērojams augsts līmenis. Un tas vienmēr tāds ir arī bijis, un tas atspoguļo to dalībvalstu nostāju, kur uh, naudas viltošana ir smags noziegums, par ko ir arī visai smags sots jāsaņem. Mēs savā priekšlikumā esam paplašinājuši šo sankciju līmeni, attiecinājuši arī uz izplatīšanu. Iepriekš šis elements nebija īpaši atrunāts tīri sankciju kontekstā. Tur nebija noteiktas uh, šis maksimālais astoņu gadu līmenis. Izplatīšana ir svarīgs elements. Uh, ražošana, tātad viltošana pati kā tāda notiek vai niekš nu Eiropas Savienības vai ārpus tās, bet um, izplatīšana ir būtisks elements, kas nodrošina šī viltotā produkta apriti Eiropas Savienībā. Tādēļ, ja vien mēs nevēršamies arī pret izplatīšanu, tad um, pretējā gadījumā mums būtu tikai daļēja, daļēja efektīva pieeja. Izplatīšana viltotam produktam ir krimināli sodāms nodarījums, un tas tagad būs atspoguļots arī mūsu sankciju politikā. Esam atklājuši arī trešajās valstīs zināmas tātad šīs naudas drukātavas, un šīs uh, jaunās normas būs vērtīgas, lai identificētu izplatīšanas ceļus un kā šī nauda nonāk Eiropas Savienībā. Eiropas centrālā banka un citas iesaistītās puses uzskata, ka šis ir efektīvs veids, kā cīnīties ar problēmu kopumā. Uh, un esam priekšlikumā iekļauši arī minimālās sankcijas, kas ir seši mēnešu ieslodzījums par viltotas produkta ražošanu un izplatīšanu. Turklāt ir ieviests arī vairākas garantijas. Ideja par uzlabotu šo pretpasākumu līmeni ir iestrādāta ar mērķi nodrošināt spēcīgāku un lielāku iespēju apturēt šāda veida noziegumus. Un tādēļ minimālās, iekļaut šeit minimālās sankcijas, mēs pabeidzam šo kopainu, jo šķiet, ka ne, nav pieticis ar maksimālajiem sodiem. Tādēļ esam iekļāvuši arī minimālās sankcijas, un tādējādi šis atturošais spēks tiek stiprināts, jo, nu, var jau būt, ka ir labāk zināt, ka jebkurā gadījumā tātad noziedzīgie nodarījumi um, paveicēji nonāks cietumā, ka netiks gluži cauri ar sodu vien. Bet ir iekļauts arī vairākas citas garantijas, un minimālās sankcijas tiks paredzētas tikai tiem smagākajiem nodarījumiem, tātad ražošana un izplatīšana. Un tad, ja būs sasniegts konkrēta, uh, konkrēts slieksnis attiecībā uz naudas apjomu. Jau šobrīd dalībvalstīs uh, ir noteiktas minimālās sankcijas, un tur runa par nulle līdz desmit gadiem. Un šādas atšķirības var, um, nu, likt um, noziedzniekiem izvēlēties, kur tad to valsts, teiksim, kur sankcijas vai nu nav vispār vai ir vismazākās. Mēs vēlamies, lai mūsu sankcijas būtu efektīvas, atturošu spēku, bet gribam nodrošināt arī uh, proporcionalitāti. Tad esam izveidojuši šādu konkrētu gradācijas sistēmu, kur atbilstoši ir sliekšņi un sankcijas. Tātad par salīdzinoši nesmagu nodarījumu, piemēram, apjoms ir zem 5000, šādos gadījumos dalībvalsts var noteikt sodu uzlikt, prestatā, piemēram, ieslodzījumam. Tādējādi tiek ņemta uh, vērā nozieguma un nodarījuma smagums. Tad ir vidus kategorija. Tajā uh, no 5 līdz 10 tūkstošiem eiro ir slieksnis, un šeit dalībvalstīm ir jāpiemēro ieslodzījums. Ar sodu vien tur nevar uh, tikt cauri, un tad ir minimālais ieslodzījums 6 mēneši. Tālāk trešais, um, su, trešais līmenis virs 10 tūkstošiem eiro. Jāsaka, nav daudz šādu gadījumu, kad uh, viltotas um, naudas gadījumos, ja tiek viltot virs 10 tūkstošiem eiro, ka tas tā nejauši ir gadījies. Nē. Un šādos gadījumos dalībvalstīm ir obligāti tātad arī attiecīgi noteikti sankciju iespējas. Tomēr ir būtiski norādīt, ka arī valstu likumdošanas principi tiek piemēroti gan likuma izpildē, gan arī sankciju piemērošanai. Tas nozīmē, ka zināmā mērā ir um, rīcības brīvība dalību valstīm. Uh, un tiesneši tad varēs, um, piemērojot šos minimālos vai maksimālos sodus, tiem būs iespēja um, piemērot arī uh, cietumsodu, kas ir īsāks par sešiem mēnešiem, ja ir vainu mīkstinoši apstākļi. To var darīt valstu likumdošanā, nu šeit varam runāt par tādu pirmo um, nodarījumu vai ne smagu nodarījumu. Un tiesneši, protams, vienmēr var arī piemērot alternatīvas risinājumus. Uh, agrāka priekšlaicīga atbrīvošana vai citi pasākumi. Kopumā domāju, ka ar šiem apstākļiem uh, ir ņemt vērā proporcionāls princips. Priekšsēdētājs pārtrauc, vai jūs lūdzu varētu uh, ķerties pie tiem uh, un izklāstīt tikai tos galvenos uh, atzinumus, jo mums vēl daudz runātāji. Jāsaka, runātāji patiešām atvainojos, ka tik ļoti ieslīgu detaļās. Gribēju tikai norādīt, ka Kas attiec uz kriminālu likumu, mūsuprāt, šie pasākumi ir ļoti labi līdzsvaroti, un tā rezultātā priekšlikumā būs vēl papildus, zinām, elements saistībā ar izmeklēšanas instrumentiem un konfiskāciju, un par to tiešām došu vārdu kolēģiem no Olaf. Liels paldies par sapratni priekšsēdētāju. Paldies komisijas pārstāvei, un nu, dosim vārdu Olaf pārstāvei Margaret Hoffman kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Paldies kolēģei Hudsanai eh, par ievadu. Esmu Olaf eh, politikas direktora un atbildu par šo svarīgo priekšlikumu. Iespējams, jūs zināt, ka Olaf un Degā uh, just eh, ir vadošie, kas strādā pie šīs direktīvas pret eh, krāpšanos un naudas viltošanu, bet es koncentrēšos uz eh, efektīvas izmeklēšanas rīkiem, devītais pants, un izņem to uh, līdzekļu apstrāde desmitais pants, šie ir jauni pasākumi salīdzinājumā ar 2001. gada ietver lēmumu. Un šie abi jautājumi ir iekļauti ziņojumā pēc mūsu ieinteresēto pušu lūgumu, lai varētu uh, novērst trūkumus esošajā likumdošanā. Un tas notika pēc rūpīgas konsultēšanās, aptaujas un, un uh, citiem pasākumiem. Tagad um, izstāstīšu, ka pirmkārt grūtības, uh, ar kurām mēs saskaramies praksē, attiecas galvenokārt uz pārrobežu sadarbību. Un Es saprakstīšu īsi situāciju. Dažās dalībvalstīs, piemēram, Itālijā, nav pieejami izmeklēšanas rīki, kas būtu tipiski izmantojami organizētajai noziedzībai. Tādi rīki, kā mm, slēptie aģenti, kontrola piegādes, un arī Hudsenas kundze norādīja, eh, daudz viltošana bieži ir saistīta ar organizēto noziedzību. Tas apgrūdina pārobežu izmeklēšanu. Piemēram, ir gadījumi, kad vienā valstī sāktā izmeklēšana, kur tika izplatītas viltotas monētas, bet nevarēja pabeigt izmeklēšanu citā valstī, kur šīs monētas tika ražotas, jo pietrūka attiecīgo juridisko rīku mums. Un risinājums ir paredzēts 9. pantā, ka visām dalībvalstīm ir jābūt vienādiem izmeklēšanas rīkiem cīņā pret naudas viltošanu. Cita starpā tas nekas jauns nav. Jūs atradīsiet pat identiskus noteikumus esošajos juridu, e, juridiskajos aktos, piemēram, e, tajā, kas attiecas uz cīņu pret cilvēku tirzniecību un pieņemts ir 11. gada aprīlī. Tālāk jānorāda, ka Eiropas Savienības uh, uh, līmenī, izņemot 2001. gada likumdošanu, e, kas attiecas uz izņemšanu uh, monētu izņemšanu izmeklēšanas mērķiem. Jā, un ir bijuši gadījumi, kad valsts iestādes atsakās uh, nodot tālāk izņemtās bankrotes vai monētas, pirms nav pabeigta izmeklēšana. Un eh, Šāds noteikums būtu ar ierobežotu vērtību, tas izraisa lielu kavē, kavēšanos, uh, Eh, procesos, lai varētu pieregulēt esošās iekārtas, na, eh, kur, eh, kas tiek izmantotas naudas kalšanā un naudas drukāšanā, lai varētu novērst trūkums un apmācīt personālu. Tāpēc mums ir jādomā par iespējām National Analysis Centers for Coins, we call them CNACs. Uh, monētu un banknošu analīžu centriem nosūtīt izņemtās banknotes tālākai apstrādē. Šie ir divi punkti, kurus mēs gribējam e, izskaidrot sīkāk, un noslēgumā gribu sacīt, ka komisija uzskata, ka šis ir solis uz priekšu, atbalstot dalībvalstis e, cīņā pret eiro un citu valūtu veidošanu. To var arī mm, konstatēt no statistikas. Mūsuprāt, priekšlikums ir pareizajā brīdī. Tā ir esošās likumdošanas um, piemērošana un būs noderīga ieinteresētām pusēm. Komisija Dēgā Olaf un Dēgā Just eh, rēķinās ar jūsu un referentes atbalstu un parlamentu atbalstu, lai varētu pieņemt spēcīgu instrumentu, kas varētu palīdzēt aizstāvēt Eiropas Savienības valūtu. Paldies par uzmanību. Paldies, Hotsenas kundze, paldies, Hapmanas kundze. Un tagad vārds referentei Mākintairai. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Un eh, paldies arī komisijai un eh, Olaf pārstāvim. Es domāju, ka mēs visi apsveiksim pasākumus pret eh, naudas viltošanu. Un ir eh, skaidrs, ka viltošana rada kaitējumu Eiropas ekonomikai, eh, neatkarīgi no tā, vai valstis lieto eiro vai citu valūtu, jo viltošana ietekmē visas Eiropas Savienības valstis. Un es arī priecājos, ka mēs šeit atzīstam, ka ir jāaizsargā visas valūtas, ne tikai eiro. Es arī priecājos, ka e, tiek e, pamatlēmumi tiek e, papildināti, laiks iet uz priekšu. Mums tagad ir cita situācija nekā tad, kad pieņēma pirmās regulas, un es noteikti gaidīšu tālāku e, sadarbību ar e, ēnu referentiem. Man ir daži komentāri, ko es gribētu izteikt tagad, un varbūt komisija varētu atgriezties pie šī vēlāk. Es domāju, ka aizsardzība, tātad e, atklāšana ir galvenais faktors, kas ļauj cīnīties pret viltošanu Un eh, nu, ir maksimālie sodi bijuši noteikti, bet nav minimālā soda. Tātad, ja ar maksimālajiem nepanācām vajadzīgo rezultātu, tad vajadzētu uh, padomāt par minimālajiem uh, termiņiem. Un vēl viens jautājums. Tātad 8. pāns 1b Es gribētu zināt, kā tas izskatās praksē, jo šeit ir teikts, ka katrai dalību valstī ir jā, no, jāizveido savu jurisdikciju eh, gadījumos, ja viens no pārkāpiem ir šīs valsts piederīgais. Policija strādā savā valstī un sadarbībā ar citām valstīm, tātad policija uh, seko situācijai ir arī Eiropas eh, āresta rīkojums, eh, kurš paredz eh, saukšanu pie atbildības, bet tā tad ir teiks, ka katra valsts arī atbild par savu pilsoņu izdarītiem noziegumiem citās valstīs. Es gribētu zināt, kāpēc šāda norma ir iekļaut un kā tas izskatīsies praksē. Uh, bet vispār es eh, apsveicu to, ka mēs papildinām eh, informāciju, un es eh, ceru uz tālāku sadarbību ar kolēģiem. Paldies! Un paldies par uzstāšanos un diskusiju. Un arī Matjē kundze vēlas izteikties. Tautas partija ir gandarīta par direktīvas priekšlikumu cīņai pret naudas viltošanu, jo pārobežu noziedzībā ir jāapkaro. Naudas eh, viltošana ir eh, nodarām kaitējumu visiem iedzīvotājiem. Iedomājieties, jūs gribat apmaksāt, apmaksāt savu pirkumu skārnī ar 20 eiro monētu, kas izrādās viltota. Un kopīgās izmaksas, kopīgie zaudējumi no naudas viltošanas Eiropā ir ap 500 miljonu eiro, tas nav pieļaujami. Tāpēc tiek atjaunoti nediskriminācijas principi. Tiek, tas ir tas, ko mēs saucam par solidaritātes principu. Es domāju, ka tas ir ļoti veiksmīgi un ir noteikti sodi, sodīšanas iespējas, un tas ir ļoti nozīmīgi. Tas, uh, palīdzēs Eiropol, Eirojust un paredz un atbalsta visās izmeklēšanas iestādes un nacionālas delegācijas. Man ir jautājums komisijai. Tad, kad komisija norāda uz savu vilšanos attiecībās cīņu pret eh, naudas viltošanu, vai tā bija vilšanās cīņā pret naudas viltošanu vai pakaļdarinājumiem, jo mūsu rīcībā esošie rīki bija tik tiešām pret naudas viltošanu nacionāla līmeņa, bet tad, kad mēs runājam par pakaļdarinājumiem, tad mūsu rīcībā ir piemērotāki rīki, un tomēr pakaļdarinājuma ziņā mēs neesam cīņā pret tiem pietiekami pavirzījušies uz priekšu. Paldies, Macie kundze. Jautājumi ir uzdoti. Pirms mēs beidzam sēdi pāris papildu minūtes, lai atbildētu. Lūdzu. Jā, yeah, thank you very much. Liels paldies priekšsēdētāji. Esam patiešām pateicīgi un priecīgi dzirdēt, ka šis priekšlikums tik pozitīvi uzņemts Libe komitejā. Un arī mēs ar nepacietību gaidām mūsu ciešo sadarbību ar uh, referents kundzi un ānu referentiem. Liels jums paldies par to, ka tik ļoti pozitīvi uzņēmāt mūsu priekšlikumu. Arī Makintāras kundze jau norādīja, ka varam turpināt diskusijas, gribētu tikai vienu lietu šobrīd minēt. Par jurisdikciju. Ja pareizi saprat, tika uzdots jautājums par 8. panta pirmo punktu. B. apakšpunktu. Makintāras kundze vienīgā lieta, ko varu teikt, ir tas, ka šī norma bija arī pamatlēmumā. Un tā ir atrodama arī Ženēvas konvencijā. Tādēļ, jāsaka, te mēs esam pēc idejas vienkārši pārņēmuši normas un iestrādājuši Eiropas likumdošanā normas no Ženēvas konvencijas, bet, ja gribat, varam detalizēt vēlāk atgriezties pie šī jautājuma. Lielas paldies! Nav no, ieslēgts mikrofons priekšsādātājiem. Be... Jā, mēs noteikti rītdien no rīta atsāksim darbu pulksten deviņos. Paldies visiem!